Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Godāmie kolēģi, dāmas un kungi. Es gribētu atvainoties, jo esam mazliet nokavējušies. Tā parasti nemaz nenotiek. Esam pabeiguši pirmo trilogu par um, telekomunikāciju vienoto tirgu. Tas notika tikai pirms dažām minūtēm. Pilāra uh, Kastīļo konze bija klāt. Viņa bija pirmā lēdija šajā trilogā. Patricija Toja arī piedalījās trilogā. Divas dāmas tātad pārstāvēja Rūpniecības komiteju. Nu, vismaz divas dāmas bija arī citi kolēģi, ēnu referenti. Jāsaka, ka trilogs bija diezgan veiksmīgs. Nezinu, vai Patricija domā tāpat. Iespējams, ka jā. Viņa saka, ka jā. Taču mums priekšā vēl ir daudz darba. Jo īpaši mēs nepieņēmām lēmumu par spektru padome nepiekrita, un mums Eiropas parlamentam eh, tas sagādā daudz problēmu. Bet varbūt mēs varētu atrisināt eh, eh, šos jautājumus pavisam drīz. Means. I don't know what it means near future. Maybe, <laughs> maybe one year, because we... Iespējams, ka varētu atrisināt šos jautājumus drīz, bet, nu, jāsaka, ka esam nogaidījuši jau veselu gadu. Mums tā tad nebija iespējas vienoties ar padomi tik ilgu laiku. Tas nenozīmē, ka būtu mēs zaudējuši tagad optimismu. Godāmie kolēģi, tagad eh, ķersimies klāt darba kārtībai. Vai kāds vēlas ko mainīt? Nē? Citi jautājumi ir pēdējais punkts. Tagad uh, mani paziņojumi. Es vēlētos jums atgādināt, ka koordinātori ir pieņēmuši lēmumu anulēt eh, ITRE komitejas sanāksmi pirmdien Komisāra kungs Šefčovičs ir klāt. Es gribētu sveikt jūs mūsu vidū, bet man vajag atrisināt dažus tehniskus jautājumus. Tas mums prasīs divas, trīs minūtes, atvainojos par to. Tātad eh, ir jāceļ 13. aprīļa itre komitejas sanāksme no 15. līdz 18.30. Publiskā uzklausīšana par iekšējo uh, enerģijas tirgu kas bija ieplānota 13. aprīlī, tiks noturēta jaunā ITRA komitejas sanāksmē pirmdien, 20. aprīlī, no 2015. līdz 18.30. Sanāksme otrdien, 14. aprīlī, notiks, kāds bija plānots. Jūsu dokumentu mapā ir atrodama šāda informācija. Koordinatori ir nolēmuši tikties otrdienās no pulkstens deviņiem līdz desmitiem. Tātad eh, šāda kārtība tiks ieviesta sākot eh, no rītdienas. Un rītdien darbu atsāksim eh, parastajā itri komitejas sanāksmē pulkstens desmitos ar balsošanu. Tad pārējiem, kas nav koordinātori, tā ir laba ziņa. Sāksim tikai desmitos. Vēl kāda ļoti svarīga informācija. Es gribētu jums atgādināt, ka darba grupa par digitālo savienību ir izveidota un eh, pagājušā ceturtdien tika nosūtīti uzaicinājumi pa e-pastu. Es gribētu paziņot, ka uh, pirmā sanāksme uh, notiks jau šo ceturtdienu, tātad pēc trīs dienām, no pulkstens 11. līdz 12.30. Pirmā sanāksme, kad tiks izveidota šī darba grupa. Mūsu eh, sanāksme sastāvēs no divām daļām. Tātad eh, sanāksme, kur mēs apspriedīsim darba procedūru, un otrajā sanāksmes daļā mēs tiksimies ar eh, DG Connect vadītāju Robertu Magelinu. Es gribētu jūs visus sirsnīgi aicināt uz šo sanāksmi, tātad visi ITRI komitejas locekļi tiek aicināti piedalīties šajā darba grupā, lai spriestu par digitāliem jautājumiem, par digitālo savienību, par uh, digitālo ekonomiku, digitālo pasauli, telekomunikācijām un vienoto tirgu. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un mēs par tiem apspriedīsimies sanāksmes laikā. Trešais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika uh, mm, janvārī. Šīs, uh, šie, šie dokumenti ir iekļauti jūsu dokumentu mapēs, tātad uh, 21. un 22. janvāris un 26. janvāris protokoli par šīm sanāksmēm. Ja netiks iesniegt nekādi komentāri, uzskatīsim, ka protokoli ir apstiprināti. Eh, Strasbūrā pēdējo reizi mums bija neformālās sanāksmes, kur ITRE komiteja tikās ar vīdzi priekšādātājiem un komisāru, un eh, par šīm sanāksmēm protokoli nav sagatavoti. Tagad mēs varam skatīt ceturto darba kārtības punktu - turmākie soļi enerģētikas savienības stratēģijas īstenošanā. Viedokļu apmaiņa ar vice priekšādātāju enerģētikas savienības jautājumos Marašu Šepčoviču. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū, vice priekšādātā kungs. Jūs neesat ieradies uz mūsu komitejas sanāksmi pirmo reizi. Mēs esam jūs ar jums tikušies ne tikai uzklausīšanas laikā, bet arī pēc uzklausīšanas. Uh, gribētu uh, jums atgādināt, ka Rūpniecības komitejā jau bija viedokļu apmaiņa 26. Uh, janvārī. Tas bija pirms uh, tika pieņemta enerģētikas savienības stratēģija. Un vēlāk, 25. februārī, tātad šī savienības stratēģija tika prezentēta Eiropas parlamentam plenārsēdē. Uh, Mēs eh, tikāmies ar vicepriekšādātāju Šepčeviču eh, pirms šīs sanāksmes, un tagad viņš mūs iepazīstinās ar svarīgākajiem pasākumiem šīs eh, enerģētikas savienības stratēģijas īstenošanā. Mums tātad ir jādomā par labāku pārvaldību, par efektivitātes uzlabošanu un galvenokārt, protams, par īstenošanu. Cik saprotu, šajā stratēģijā ir 15 rīcības punkti. Uh, Ītra eh, komitejas locekļiem interesē iegūt vairāk informācijas par nākamās uh, likumdošanas un nelikumdošanas iniciatīvas eh, sastāvu un struktūru. Tas ļautu ITRE komitejai nodrošināt adekvātu strateģisko plānošanu, ņemot vērā to, kā mums ir jānodrošina prioritātes mūsu darbā. Esam paredzējuši uh, šīm diskusijām 1 stundu 15 minūtes, un tagad eh, došu vārdu vicepriekšādātājam, lai viņš mūsu iepazīstinātu šo stratēģiju. Lūdzu, vicepriekšādātāja kungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Godājamie Rūpniecības komitejas locekļi. Vispirms es gribētu teikt, ka man ir ārkārtīgi liels prieks tikties ar jums un piedalīties šajā viedokļa apmaiņā par uh, ļoti svarīgiem jautājumiem, proti par enerģētikas savienību. Un es gribētu jums arī sniegt aktuālāko informāciju par to, eh, kas tad ir noticis. Mēs tikāmies pirms mēneša un ļoti detalizēti spriedām par to, ko jūs vēlētos redzēt eh, enerģētikas savienības stratēģijā. Es zinu, ka jūs esat ļoti rūpīgi izskatījušos jautājumus, un es zinu arī, ka uh, šie jautājumi, kas tika aps, apspriesti mūsu tikšanās laikā, būtu jāiekļauj enerģētikas savienības pamatstratēģijā. Tā ir jūsu vēlme. Tad, kad tika pieņemta enerģētikas savienības stratēģija, es ar ļoti lielu steigu ierados šeit Eiropas parlamentā, lai prezentētu stratēģiju plenārsēdē. Un es gribētu teikt, ka šajās debatēs Man bija ļoti laba sajūta. Es redzēju, ka visas lielākās parlamentārās grupas atbalstīja Eiropas eh, intereses eh, nodrošināt integrētu enerģētikas stratēģiju. Pēc tam mums bija ļoti intensīvs darbs ar vairākām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka enerģijas padome, vīdes padome, transporta padome, bet jo īpaši Eiropadome pašās beigās eh, sniegtu savu atbalstu šai jaunajai pieejai kas mums ļaut uzsākt tādu padziļinātu uh, pāreju uh, enerģētikas stratēģijā. Pagājuši ceturtdien līderi arī pauda savu atbalstu mūsu darbam. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti spēcīgs signāls attiecībā uz komisijas sagatavoto priekšlikumu, kur tiek uh, uzsvērtas uh, visas piecas svarīgākās dimensijas. Eiropadome lūdza uh, Uh, pilnībā īstenot pašreizējos enerģētikas tiesību aktus. Tāpat arī tika runāts par nepieciešamību atbalstīt infrastruktūras projektus. Ir jānodrošina arī atbilstība uh, visiem mūsu līgumiem attiecībā uz ārējiem piegādātājiem. Tas uh, tad arī tika iekļauts enerģētikas stratēģijā, un līderi aicināja arī uz ieviest elastīgāku tirgus dizainu. Uh, Tāpat arī ir jāpalielina mūsu pūliņa attiecībā uz ēku energoefektivitāti un ir jāpilda arī COP21 eh, vienošanās. Tātad te ir runa par visām politikas jomām, kur mums ir jāpanāk jūtami rezultāti, paturot prātā četrus svarīgākos mērķus. Eiropadomes secinājumos tika uzsvērti vairāki svarīgi punkti. Un, uh, kā tikko norādīja Buzekungs, uh, tagad ir sācies jauns posms. Mums ir panākta plaša vienošanās par stratēģiju, bet tagad mums tas viss ir jāpārveido konkrētās darbībās, konkrētos likumdošanas pasākumos. Šeit mums ir vajadzīgs atbalsts un sadarbība no Eiropas parlamenta puses. Priekšādētāja kungs pašlaik es gribētu likt uzsvaru uz četriem svarīgākiem mērķiem, ar kuriem mums būtu jāsāk. Pirmkārt, Domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt eh, attiecībā uz energo drošību, eh, vajadzētu panākt, lai solidaritāte un uzticēšanās nav tikai tukši vārdi, lai dalībvalsti zinātu, ka tās var eh, visos gadījumos paļauties uz visām kaimiņu valstīm un partneriem Eiropas Savienībā. Otrakārt, ir jānodrošina, lai Junker vārdi tātad piektā brīvība, enerģijas brīvība, mm, arī kļūtu par realitāti. Pagājušajā nedēļā es tikos ar parlamentāriešiem no visas Eiropas, tikos arī ar dažādiem lēmu pieņēmējiem, tikos ar pārstāvjiem no pašvaldībām, no reģioniem, no pilsoniskās sabiedrības, tikos ar pilsoņiem un visur um, uzklausīju vienu un to pašu proti, uh, tiek pausta skaidra ziņa, ka ir vajadzīga šī enerģijas brīvība. Un um, Eiropa ir gatava um, doties pa šo ceļu, nodrošināt eh, decentralizētu iekšējās enerģijas tirgu. Treškārt, ir jānodrošina, lai mēs vairāk eh, domātu par energoefektivitāti. Mani jo īpaši iedrošināja uh, eh, padomas secinājumi, kur ir norādīts uz energoefektivitāti kā uz ļoti svarīgu ieguldījumu enerģijas drošībā Eiropā. Domāju, ka tas ir tāds būtisks norādījums no Eiropadomas puses, un mums vajadzētu strādāt pie šīs jaunās pieejas, vajadzētu izmantot energoefektivitāti pilnīgi visur, tad, kad mēs gatavosim mūsu priekšlikumus uh, enerģijas un klimata jomā. Ceturtkārt, domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par zem oglekļa ekonomikas izveidi, un tas mums ļautu pilnībā izmantot Eiropas potenciālu. Uh, lai tā varētu kļūt par pasaules centru, veidojot eh, modernas, eh, modernus atjaunīgās enerģijas avotus ar eh, modernu tehnoloģiju politiku. Daži no šiem mērķiem jau virzās uz priekšu. Infrastruktūra tiek celta. Pagājušajā nedēļā man bija iespēja uh, tikties ar, eh, redzēt, kā tiek veidot eh, transantolijas, eh, transantolijas gāzes cauruļvads. Un pirmo reizi būs iespēja pārvadīt gāzi no Kaspijas jūras pa šo dienvidu cauruļvadu. Es domāju, ka tas ļaus mums daudz veidot energo piegāde Eiropā. Mums bija arī iespēja redzēt, ka starp Franciju, Spāniju un Portugāli tiek slēgts jauns līgums attiecībā uz eh, gāzes starpsavienojumu uzlabošanu. Domāju, ka to varētu izmantot arī citās Eiropas daļās, kur mums ir jāuzlabo starpsavienojumu kvalitāte. Tāpat arī ir uzsākti diplomātiski pūliņi, lai veicinātu enerģijas sakaru starp Krieviju un Ukrainu. Eh, pagājušajā nedēļā bija Krievijas un Ukrainas enerģētikas ministru tikšanās, Un man ir liels prieks, ka uh, sagatavošanās nākamajai ziemai ir sākusies jau tagad. Komisija piedalīsies arī nākamajās sanāksmēs aprīlī. Tāpat arī ir uzsākti diplomātiski pūliņi, lai panāktu saistošu vienošanos e, Parīzē šī gada laikā. Pateicoties komisāram Kanetem, Eiropas Savienība varētu oficiāli iesniegt savu um, pēc 2020. gada enerģijas plānu, un eh, to varētu prezentēt mūsu partneriem. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot eh, šīs iespējas, vajadzētu izmantot to kā piemēru, lai pārliecinātu citus globālos spēlētājus par mūsu domām, un tas ir jādara bez kavēšanās. Tāpat mums ir vajadzīgas jaunas iniciatīvas, gan likumdošanas jomā, gan arī citur. Enerģētikas Savienības ceļu karte pieciem gadiem ir eh, tad eh, ļoti plaša, un tāpēc es gribētu likt uzsvaru uz eh, galvenajām iniciatīvām. Mēs attīstām viedo finansēšanu uh, viedajām ēkām, tāpat arī mēs izmantojam dažādus finansēšanas instrumentus. Eiropadoma arī uh, attiecās uz ēku sektoru nozīmi. Tas nozīmē, ka mums patiešām ir jārīkojas šajā jomā. Mums ir jāizmanto jauni Eiropas finanšu instrumenti un pavisam drīz ir jāprezentē šie viedie finansēšanas instrumenti ēku uzlabošanai. Tāpat arī ir jādomā par sildīšanu un dzesēšanu. Kā jūs teicāt, enerģijas krīze pirmkārtām saistās ar sildīšanu. Uh, Mums ir jāstrādā pie atjaunīgās enerģijas direktīvas, pie energoefektivitātes direktīvas un arī pie ēku energorentabilitātes, tā lai mēs varētu sasniegt noteiktos mērķus 2030. gadam. Šeit darbs jau ir uzsākts, bet mums ir vajadzīgs tāds ļoti detalizēts ietekmes izvērtējums. Es domāju, ka konkrētu priekšlikumu mēs varētu sagatavot un iesniegt jums 2016. gadā. Pateicoties labajam progresam parlamentā pie tirgus stabilitātes rezerves, mēs pavisam drīz varēsim jums iesniegt um, Eiropas Savienības ETS uh, sistēmas pārskatu. Šādā veidā mēs varētu veicināt mūsu vienošanās COP21 ietvaros, un mēs būtu arī ticami attiecībā uz infrastruktūru, tātad mēs varētu pielāgot ETS mūsu nākotnes vajadzībām. Tāpat arī esam strādājuši pie pārvaldības ietvera. Tas ir vajadzīgs enerģētikas savienībā, lai tā varētu pildīt savus solījumus. Mēs arī strādāsim pie globālās pasaules līderības attiecībā uz enerģiju un klimatu, tā lai mēs varētu palīdzēt mūsu uzņēmumiem un veicināt izaugsmu un darba vietas. Sadarbosimies arī ar sociālajiem partneriem. Mums ir jānodrošina, lai šī pāreja būtu godīga un taisnīga, un lai neviens neiepaliktu, jo būs vajadzīgas jaunas prasmes darba tirgū. Kā mēs strādāsim eh, komisijā pie šīm iniciatīvām? Rīt ir paredzēta pirmā strateģiskā sanāksme. Mēs gribētu ņemt vērā pozitīvo pieredzi, gatavojot enerģijas savienības stratēģiju. Tas nozīmē, ka uh, tiksies visi komisāri, kas ir atbildīgi par šo priekšlikumu, un mēs jau no paša sākuma izveidosim tādu projektu komandu, kas varētu strādāt pie šiem jautājumiem, kas savstarpēji saskaras, un mēs varēsim sagatavot jaunus priekšlikumus tiesību aktiem, kas ietvertu pilnīgi visas dimensijas un elementus, kas ir vajadzīgi un kas ir jāņem vērā, gatavojot uh, likumdošanu. Zinu, ka rīt jums ir paredzētas sarunas ar manu kolēģi Ariesu Kaneti. Zinu, ka viņš runās detalizētāk par dažiem no šiem uh, likumdošanas priekšlikumiem. Tagad pavisam ātri par trīs problēmām. Pirmām kārtām šī pārvaldības sistēma. Šeit mēs gribētu sagatavot ļoti konkrētus uh, punktus par katru dalību valsti, tā lai mēs varētu izskaidrot katrai valstī, kāpēc enerģētikas savienība šai valstī ir īpaši svarīga un kāpēc valstī vajadzētu sadarboties šajā jomā. Mēs gribētu nodot šo ziņu politiskā līmenī, pilsoniskās sabiedrības līmenī, uzņēmumu līmenī, parlamentu līmenī, tā lai mēs varētu sākt šīs interaktīvās diskusijas ar dalību valstīm par enerģētikas savienību. Mēs ļoti cieši sadarbosimies arī ar jums pa, pie visiem uh, likumdošanas priekšlikumiem, kas ir iekļauts šajā sarakstā. Uh, Mēs arī mēģināsim uzlabot ziņošanu, ziņojumu iesniegšanu, ka tad runa par ziņojumiem, ko iesniedz dalība valstis komisijai. Mēs eh, gribētu sagatavot pirmo enerģētikas savienības ziņojumu jau novembrī. Tas būs pamats mūsu debatēm, un tas eh, ļaus arī sagatavoties decembra Eiropadomē. Ja eh, mēs vēlamies panākt progresu, tad par enerģētikas savienību jārunā visos politiskajos līmeņos. Darbosimies kopā ar pilsoņiem, ar pašvaldībām, pilsonisko sabiedrību, jo ir nepieciešams uh, uzlabot sadarbību attiecībā uz viedo pilsētu konceptu. Junkar kungs uzreiz Katēnen kungam man, kā arī vairākiem citiem komisāriem, jūs šķibējāt uh, Bulcē, kas ir uh, transporta komisāri, kā arī reģionāls politikas komisāriem, cieši sadarboties pie jaunas stratēģijas attiecībā uz viedo pilsētu, tātad nākotnes kopienu izstrādi. Šo koncepciju kopumā atbalsta ne tikai Eiropieši, kur mums jau pastāv ļoti labi piemēri gan uh, Austrum, gan Rietum, gan Centrā Eiropā, bet šo konceptu atbalsta gan uh, Indija, gan arī Eģiptes iestādēm ir liela interese par šo konceptu. Tātad izstrādājam konceptu, kas būtu piemērots Eiropas vajadzībām šeit. Un tāpat arī strādāsim pie energo drošības um, uzlabošanas centrālajā un Dienvidē Eiropā. Esam izveidojuši grupu, kuru saucās Kesvek, tātad, uh, kas. Tā, tā, domāju, tam ir nu, nodrošināts starp savienojums šajā Eiropas eh, daļā ar pārējo Eiropu. Un jānodrošina, lai šī reģiona valstīm būtu efektīva piekļuve gāzes piegādēm vismaz no trīs dažādiem avotiem, lai līdz ar to šis reģions būtu labāk ieintegrēts ja Eiropas Savienībā. To darīsim kopā ar eh, energo kopienas valstīm, kas uh, arī ir iesaistījušās eh, šajā procesā. Tagad, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, priekšstādā kungs, liels paldies jums par šo uzveicinājumu, par šo iespēju apspriest eh, energo stratēģijas jautājums jums arī tapšanas stadijā un arī tagad. Un jūsu komentāri noteikti mums eh, palīdzēja uzlabot šo stratēģiju. Un ceru, ka turpmāk mums būs teicama sadarbība šajā jautājumā, jo bez tās neiztiklē nodrošināt sekmīgi šīs stratēģijas īstenošanu. Paldies, komisāra kungs! priekšstādātāja vietniekums, tātad Šepčovičs. Nu, ko tagad sāksim debatas, kā pirmie izteiksies eh, koordinatori, politisko grupu koordinatori, un lūdzu kolēģi iekļauties eh, tri, trijās minūtēs. Tev pievārdā Kariņa kungs, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Sveicu jūs, eh, priekšstādātāja vietniekums, un vēlos arī mm, uzteikt jūsu darbu, jo padomas secinājumi tiešām ir diezgan tādi mm, izteiksmīgi un spēcīgi šajā jomā es domāju, ka ir dalība valstis noteikti atbalstīs energo savienības izveidi. Tāpat laikā vēlos vērst jūsu uzmanību uz lūko. Nezinu, vai jums ir izsacināts, tad šo secinājumu projekts ir izrukāts. Jūs priekšā D punkts eh, šajā dokumentā, kur padomu norāda, ka tā vēlētos nodrošināt pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem un un visiem nolīgumiem, kas attiec uz eh, gāzes iepirkumiem no ārpakalpojumu sniedzējiem, ne tikai attiecībā uz šo līgumu caurskatāmību, bet arī, lai šie līgumi atbilstu Eiropas Savienības eh, um, normatīviem. Un tas, protams, attiecas arī uz komēdus gāzes piegādātājiem un uz uh, līguma konfidencialitāti. Es zinu, ka arī iepriekšējā sasaukumā komisija pie tā strādāja, lai panāktu to, ka komisija aktīvāka loma šajos procesos, tātad uh, veicot sarunas par uh, energo līgumu no energo piegādes līgumu slēgšanu trešajām valstīm. Un tagad šķiet, ka padomu vairāk eh, vai mazāk tuvojas arī komisijas eh, nostājai, eh, tātad komisijas sagatavotajiem paziņojumam. Un kā jūs uzskatiet, cik lielā mērā tad padomi tiešām gatavi tuvoties jūsu pozīcijai? Viena lieta ir uzsvērt, jā, mums nepieciešama lielāka caurskatāmība, bet otra lieta tiešām ir strādāt kopā ar komisiju, tas kļūtu par tādu kopēju visu nākotnes nolīgumu elementu. Tas ir specifisks jautājums, bet tāpat laikā tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums savienībai kopumā, un es vēlētos, lai jūs atbildētu šo jautājumu. Paldies, Kariņa kungs! Daņika kungs, tālāk es sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšstādētāji! Paldies um, jums par um, šīs um, stratēģijas priekšā stādīšanu. Runāšu savā dzimtajā rumāņu valodā, ir pieejams pilns tulkojums gal galā. Tātad vēlreiz paldies jums par šo prezentāciju un paldies par um, stratēģijas izstrādi. Jūs iepazīstināt mums ar uh, aktuālitātēm šīs uh, stratēģijas sakarā. Un uh, cits starpā jūs pieminējāt, ka debati par vienotu energoefektu savienību Eiropā ir tagad aktuālāk nekā jebkad. Un arī, ka tagad jums ir izstrādāts konkrēts kalendārs grāfiks tam, kā panākt šo, šīs savienības izveidi. Un cena jautājums, protams, visiem ir svarīgs, visiem lietotājiem. Un, um, tirgums šai ziņā jāfunkcionē adekvāti. Kā mēs varēsim pārliecināt mūsu pilsoņus par to, ka šis tirgus ir nepieciešams tiešām? Nu, argumenti ir diezgan um, viennozīmīgi. Tātad uh, vienotais tirgus padarīs kopēju tirgu par efektīvāku, līdz ar to cenas kritīsies un cenas ir visiem. Energo infrastruktūra ir nākamais svarīgais jautājums. Uh, lai veidot starp savienojums un nepieciešams investīcijas Eiropas līmenī. Un man bija prieks dzirdēt, ko jūs sacījāt šai sakarā, attiecībā uz tā saukto dienvidu koridoru. Un par iespējām tuvākā laikā saņem gāzes piegādes no Kaspijas jūras reģiona, jo viņš mums nebija īsti skaidrs, un kā tad šo efektivitāti varētu paaugstināt, jo problēma Ālašā dūrās ar importiem no Krievijas. Nu, tagad izskatās, ka šo problēmu varēs vismaz mazināt, uzlabot savienojums starp saslēgums ar citiem reģioniem, jo sevišķi Eiropas dienvidos. Tagad eh, jautājums, ko vēlējos jums uzdot, komisāra kungs, par starp eh, savienojumiem runājot. Vai tiešām ir realistiski sasniegt eh, mūsu tātad 10% mērķi attiecībā uz tātad atjaunījumiem resursiem? Uh, Nu, piemēram, pagājušajā nedēļā bija saules optimisms, un, un um, tajā brīdī mēs pārcēmies, cik trausla ir situācija Eiropā, jo optimismu brīdī uh, elektroenerģijas uh, tīklos uh, secen gāja um, uh, simtiem megavati elektroenerģijas, un bija tādi reģioni, kur pat uh, um, apstājās energo piegāde. Tiešām tīrais brīnums, ka Eiropas Savienībā uh, šī krīze nebija vēl asāka, un, un uh, tā tad eh, trūkums nebija vēl ievērojamāks. Un tas liecina par to, ka sistēmā ir trūkumi. Tad nākamais jautājums runāsim ar Kanetisku kungu nākamajā mūsu sanāksmē rītā. Un šie starpsavienojumi ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kā jūs, eh, jūs dalīsiet atbildību un kompetenci par šiem jautājumiem? Tad kā sadalīsies tieši eh, jūsu kompetences šajā jautājumā? Un par klimatu pārmaiņām arī šeit, kā jūs tātad komisāri, kas um, kolektīvi atbild par šiem jautājumiem, nodrošinās e, e, tātad jūs kompetences šajos jautājumos. Un vēlreiz paldies jums par, par e, jūsu komentāriem. Paldies! Un EKR vārdā Jackavičs kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs. Komisāra kungs. Dāmas un kungi, no strateģiskā veidā, protams, mēs atbalstām kopējo savienību, lai uzlabotu energo drošību. Ir nepieciešams stiprināt savstarpējo uzticību un, un uh, paļāvību, un um, to ir šis kopējais tirgus nodrošinās. Bet, komisār kungs, ko jūs īsti saprotiet uh, zem šīm jēdzienu? Vai runa par tātad savstarpēju um, uzticību starp dalību valstīm vai kā? Par energo savienību tiek runāts par dekarbonizāciju, tātad par uh, noglekļa brīvo ekonomiku, un kas tad notiks ar uh, oglēm kā energo avotu. Nesēji domājot par jauniem no emisijām brīviem uh, energoavotiem, tomēr jādomā, kāda loma nākotnē spēlēs ogles, kas ir tik svarīgs um, energoavots tagad daudz kur Eiropā. Un tas ir strateģisks jautājums ne tikai manai zemē Polijai, bet tas uh, jautājums ir par energo drošību, drošību visā Eiropā. Ja mēs kļūsim atkarīgāki no citiem energoavotiem, kas mums jāiepērk no, no ārpuses, no Un tas jau nenegodrošību neuzlabos, un, un, un, tad, un tas nebūs nec izdevīgi, nec arī vērošo savstarpēju uzticību. Lai es padomāšu, kāda ietekme tas atstās eh, gan uz Poliju, gan citām valstīm, kas ir līdzīgā situācijā. Un ņem to tāci eh, eh, Eiropadomu secinājumos ir sacīts, ka nedrīkst nodrošināt, nedrīkst tātad pieļaut to, ka ir energo diskriminācija. Mēs sevišķi par gāzes tagad runājam. Krīzes mehānisms ir nepieciešams. Ir tātad nepieciešams uzglabāt uh, enerģiju krīzes gadījumiem. Bet šeit nepieciešams tieskais satvers un tāpat arī finanšu satvers. Ja sevišķi runa par nekonvencionāliem avotiem, kā piemēram uh, slānekļa gāzi. Un tālāk uh, ir tik runāts par radikālu diversifikāciju vai daudzveidošanu. Un eh, energo savienība dos iespēju tikai ātrai straujai izaugsmē, tirgu, tādai valstī kā Polija arī. Bet eh, var sanākt, ka ilgtermiņā tomēr mēs kļūsim vairāk atkarīgi no, no energo importiem. Ja sevišķi attieksim uz noglēm. Un kāda ir solidaritāte un savstarpēja uzticība vēlreiz vēlos vaicāt komisāram? Esam dzirdējuši dažādus viedokļus. Rezumējot padomus, eh, secinājumu attiecībā uz dekarbonizāciju, tātad uz oglekļa brīvo ekonomiku un, un energoavotu diversifikāciju, ceļš domājot par klimata pārmaiņu darbu kārtību. Nu, varbūt tas liecina par to, ka drīzāk mēs šeit runājam vairs ne, ne tikai par energo savienību, bet energo un klimata savienību. Jāmaina šis uzstādījums. Jo gal beigās skatos, ka te vairāk tik runāts un domāts par klimata pārmaiņu apkarošanu, arī tādās zemēs kā Vācija, piemēram. Un, um, Un šeit man uh, rodas zināmas bāžas par šo zolda, solidaritāti un, un, un sastāpēju uzticību. Paldies. Pedersen kungs, tādas vārdā lūdzu. Thank you. Thank you, chair. Paldies, priekšstādātē. Pirmām kārtām vēlos uzteikt Šekoviča kungu par uh, smago darbu, kas ieguldīts šīs strateģijas sagatavošanā. Un paldies, ka atradāt iespēju ierasties šeit pie mums šajā komitejā apspriest šo jautājumu. Tādēļ jūs apliecināt to, cik nopietni jūs tiešām pieiet šim ārkārtīgi svarīgam jautājumam. Un vēlos pieskārties diviem svarīgākajiem jautājumiem, kas ir aktuāli Aldis grupai - pārvaldības jautājums un finansējuma jautājums. Tātad. Un man prieks dzirdēt eh, to, ka jūs gatavosiet valstīm specifiskus ziņojumus šeit, un ka arī tāpat tiks gatavots ikgadējais pārskats par situāciju energo savienības jomā šis State of Union, kā mēs teikt, eh, ziņojums, tas tiešām ir eh, lielisks, eh, lieliski iespēja apspriest svarīgākos jautājumus. Runājot par energo avotu izvēli, protams, ir dalību valstu kompetences jautājums. Uz puses, protams, nu, ir nepieciešams arī atklāts vienots kopējais energo tirgus, kas dos iespējas sastapiem saslēgumiem, tāpat arī, un kas ir ārkārtīgi būtiski, ļaut vairāk pieslēgt atjaunīgos energo resursus elektrotīkliem. Pat neskatoties uz šo savu ziņu, savā ziņā pretrunu, ka ir paaugstinās starp savienojumu skaits, un padomu secinājumos arī solis pareizajā virzienā šeit runājot par starp savienojumiem un par 10% mērķi. Protams, vajadz spriest par uh, ambīciju līmeni šeit, jā, bet katrā ziņā ir labi, ka šī tēs tur figurē, bet tāpat laikā priekšstādā vēlētu vietnieks, uh, vietniekums gribētu dzirdēt, ko jūs domājat gan šeit, gan padomē, kas, kas tiek spriest par to, kas ir dalībās suverenitāte un kas mums būtu jādara kopējiem spēkiem, lai stiprinātu energo savienību. Un vēlos, lai jūs nedaudz pakomentētu arī tādu jautājumu, ka punkts 2b padomjas secinājumos. 2b pilnībā pabeigt un, un ieviest pastāvšos tiesību aktus energo tātad tā, drošības jomā. Vai šeit ir domāts šie valstīm specifiskie ziņojumi, ko jūs gatavosiet, ko attiecīgas rekomendācijas laikā? Un vispēc vēl jautājums par finansējumu. Esmu šo jautājumu uzdevis iepriekš, Runājot par kopējas intereses projektiem, rodas jautājumi attiecībā uz to, cik daudz no šiem projektiem tiešām atrodas tādā stadijā, ka um, tie būs dzīvotspējīgi gan no finanšu, gan regulatīvā aizlāk raugoties. Kā mēs varam nodrošināt, lai šie svarīgie projekti saņemtu nepieciešamo finansējumu un lai tie reāli varētu tikt attiecīgi arī izvērst un pabeigt? Un arī, ko jūs domājat par to, lai energoefektivitātes projektus iekļautu šajā kontekstā. Paldies! Much, eh, Paldies! Turmēs kungs tālāk zaļo vārdā, lūdzu. Uh, thank you very much. Eh. Paldies priekšsēdētāji, paldies priekšsēdētāju vietniekam Šepčevičam. Šep, Jūs un jūsu komanda tiešām ir, teicam, pastrādājuši šajā jautājumā, protams, ne viss mums varbūt akurāt iet pie sirds, bet katrā ziņā 2020 mērķu ieviešana ir labs uzstādījums, energoefektivitāte un atjaunījumie resursi. Ja ir svarīgs un uz, uztvers, un tāpat arī, ka krīze Krievijā nozīmē arī krīze energojumā, nu, tas viss ir pareizi. Pilsētām piešķirt lielāku lomu šeit šajā stratēģijā pirmo reizi, un tas arī kritiski svarīgi. Ir nepieciešama šī demokrātiskā kustība, un makro reģionālo tirgu nozīmē arī uzsvērt, es domāju, tas ir vienīgais veids, kā vairot šo sastapēju uzticēšanos un, un lai izvairītos no šīs pretrunas, aicināt kopējā tirgus izveidu no vienas puses, un otras puses katram milimetram tā sacīt noteikti nacionālo stratēģiju, kas, protams, ir, ir nu, tāda klājuma pretrunas starp abiem uzstādījumiem. Trīs komentāri. Pirmkārt, gāzes piegāžu līguma caurskatāmība, kas pieminēta arī padomu secinājumos. Man rodas jautājums, ko mēs darīsim eh, tādu valsts kā Ungārija. Ja ir kāda valsts, kurai, zinām, iemeslu dēļ ir pilnīgi pretējs viedoklis attiecībā uz solidaritāti, kas uh, pelda pret straumi, tad ko jūs par to domājat? Labi, būs caurskatāmība par līgumiem un tā tālāk, bet gala beigās mums tomēr būs kaut kas jādara, kāds tiešām peldēs pret straumi straumu un, eh, un pieņems eh, nostāju, kas ir pilnīgi pretēji pārējās Eiropas Savienības interesēm. Otkārt, eh, brīvā elektroenerģijas plūsma. Protams, protams, uz papīra izskatās teicam, bet ja šī brīvā plūsma būs pilnīgi izkropļotā tirgu, kur uh, nav īstas informācijas par, par cenām, par, par, uh, par izcelsmi tā tālāk, nu, tas var novest pie diezgan dīvainu lēmumu pieņemšanas. Komisija, cik zinu, ir veikusi pētījumu pār valsts atbalstu un subsīdijām energo sektoram. No uh, fosīlē energoavotu gūstu lielāku atbalstu, tad uh, kodolu enerģētika tika atbalstīta un visbeidzot kā pēdienā atjaunīga energoresursa. Uh, Pēdienas sestdien klausījos, ka Vācijas uh, valdība te oficiāli nācās atzīt, un tas tika atzīts Vācijas ekonomikas ministrijas pētījumā, ka Vācijas rīcībā nav pietiekami daudz uh, līdzekļu, lai tiešām de facto dekonstruētu uh, kodola reaktors, kas tika solīts. Nu, kas tad notiks? Mēs pie, pieņemsim, ka tagad atkal nodokļu maksātājiem naks, nāksies maksāt simtiem miljonu vai ne pat miljārdu, lai, lai to nodrošinātu, nevis uh, pašiem šosiem operatoriem. Es domāju, tas ir viens no lielākajiem izkropļojumiem tirgu. Ko par tā domā komisija? Jo trešajā gadā, 2006. gadā komisija apsolīja izstrādā priekšlikumu, kā, kā nošķirt uh, eh, kodola reaktoru uh, demontēšanas tātad līdzekļus un nekas nav noticis. Visbeidzot, viedais finansējums viedām ēkām. Kas ar to notiek? Jā, tas ir nepieciešams, bet nepieciešams tagad. Tad, kad tiks pieņems lēmums par investīciju fondu, nu, to lēmumu mainīt vairs nevarēs. Un vietas finansējums viedām ēkām atbilst uh, tam, ko mēs esam pieprasījuši ilgāku laiku, tātad vismaz 50 miljārdiem pat vairāk līdzekļu pastāvīgajām investīcijām ēkās, kas piesaistīs papildus investīcijas, zinot, ka ir pietiekami liels deficīts attiecībā uz ēku siltināšanu un, un remontu. Vispēcot par, par saules baterijām un paneļiem, Jā, un par savu sapņus runāju šajā sakarā. Bija Belīnē tajā laikā un ielām bija simtiem tūkstoši cilvēku, kas vēro šo debesu parādību. Un tieši Vācijā visvairāk šo te uh, um, saules bateriju fotovoltaisko, kā mēs teikt, paneļiem. Un uh, tikos uh, divos pēcpusdienā uh, Vāc, Vācijas valdības pārstāvjiem, un viņi sacīja, uh, nu esmu nu, piemoķots otro reizi mūžām. 90. aptuveni gadā viņš bija um, atbild, atbildīgs par programmu. Tātad par kodola reaktoru programmas drošību un nekas nenotika. Nācās uh, pavadīt bezmēga naktis un tomēr viss bija kārtībā. Un tad viņi man sacīja, visi šie stāsti par to, kā elektrosistēma netiks galā un uzkārsies un uh, un ka savas baterijas tagad netiks galā ar šo situāciju, un tās ir muļķības viņas acī. Tas, kas notiek pēdējā, pagājušajā piekdienā, norāda to, ka mēs, mūsu sistēma ir ļoti laba un tiks galā ar, ar dažādiem satrisinājumiem. Paldies, arī Kjotis Goja vārdā. To, brodre, και εγώ θέλω να ασυγχαρώ τον αντιπρόεδρο. Paldies, priekšstādētāji. Kamču. Es arī gribētu apsveikt uh, vicepriekšādātāju par uh, šī jautājuma risināšanu. Mēs, protams, saprotam, ka ir dažādi viedokļi par uh, šo tematu, bet uh, mūs ļoti priecē tas, ka viņš tik bieži ar mums tiekas. Uzskatu, ka uh, tieši šādas arī attiecības vajadzētu veicināt starp komisiju un parlamentu. Uh, Es nevēlos tagad runāt par tematiem, par kuriem esam jau iepriekš sprieduši. Proti, mēs nepiekrītam komisijas viedoklim attiecībā uz ārējiem līgumiem un līgumiem ar trešajām valstīm. Neesam pieredzējuši, ka tiktu veikti kādi konkrēti pasākumi, lai palīdzētu uh, valstīm. Šeit pastāv ļoti daudz trūkumu. Taču es gribētu runāt par, runāt par diviem jautājumiem, kas parādās arī padomas secinājumos. Pirmkārt, suverēno tiesu nodrošināšana dalībvalstīm. Un, proti, te ir runa par suverēnajām tiesībām izmantot dabas resursus. Gribētu šeit pieminēt piemēru Kipra. Uh, Kipra izmanto dažādus enerģijas nesējus, un mēs esam konstatējuši, ka tas eh, tagad tiks uzskatīts par um, nelegālu. Šai valstī tiek dažādi draudēts, bet eh, neskatoties uz to visu, Turcijai uh, tiek sniegta pozitīva atbilde. Mēs redzam, ka uh, Līdz ar to dalība valstis nespēja izmantot eh, savas suverēnās tiesības. Padomu secinājumos parādās arī daži citi punkti, kas attiecas uz eh, iekšēju enerģijas avotu izmantošanu. Šeit arī mm, citos skatījumos par to jau ir spriests, un es eh, uzskatu, ka ar paziņojumu par enerģētikas savienību uh, daudz no šiem punktiem tiek eh, atstāti novārtā. Kīpre šeit varētu spēlēt ļoti niezīmīgu lomu. Mēs varētu izmantot vidusjūru, lai izma uzlabotu situāciju Eiropā attiecībā uz enerģijas nodrošināšanu. Mēs redzam, ka tiek sniegts atbalsts naftas izmantošanai Pirms dažām dienām amerikāņu uzņēmiem tika dota iespēja izmantot Kipru un izmantot uh, resursus, kas ir atrodami šajā reģionā. Tika runāts par to, ka varētu veikt pētījumus, un tas varētu nākt par labu Kipras attīstībai, ne tikai Kipras attīstībai, bet uh, plašākam reģionam. Uh, Es gribētu jautāt komisijai, ko jūs domājat par enerģijas drošību, jo īpaši ir runa par eh, mūsu rīcībā esošo resursu izmantošanu. Un jo īpaši te es gribu runāt par vidusjūras dienvidu austrumu reģionu. Salve, molto interesanti. Tamburāno kungs, lūdzu. Jā, patiešām interesanta prezentācija par labāku savienojumu ar dalību valstīm. Mēs, protams, to augstu vērtējam. Politikā ir iekļauta nepieciešamība uzlabot integrāciju starp energotīkliem, starp dažādām dalību valstīm, kā jau to 80. gados norādīja. Nu, jāsaka, mums nepieciešami bija 30 gadi, lai nonāktu tik tālu, bet labāk vēlāk nekā nekad. Uh, Izskatās, ka mums ir enerģētikas politika, kas nāk par labu tikai lielām starpnacionālām kompānijām, monopoliem. Un izskatās, ka tuneļa galā gaismas nav. Nelielās valstīs ciemos no vienas sēkas uz otru uh, elektroenerģiju nevar nodot, vismaz ne Itālijā. Tātad mēs runājam par makroenerģētikas savienību. Bet mums būtu vairāk jādomā par attīstītāku mikroenergo tīklu mūsu dalību valstīs. Paldies! Paldies, saka Buzekungs, tagad Kapelskundze. Paldies, priekšādētāji! Paldies arī komisijas vicepriekšādātājiem par uh, pašreizējo tematu. Es gribētu arī viņam pateikties par uh, iepriekšējās nedēļās veikto ļoti nozīmīgo darbu, strādājot pie enerģētikas savienības stratēģijas un pie šīs stratēģijas prezentēšanas parlamentā. Es gribētu koncentrēties uz dažiem ļoti svarīgiem aspektiem. Eh, proti gribētu runāt par kodola enerģiju par pētniecību, novatoriskumu un konkurētspēju. Jūs paši runājāt par to, ka jo īpaši pārējot uz zema oglekļa savienību, vajadzētu jo īpaši veicināt pētniecību. Un, ja es pareizi jūs sapratu, tad šeit vajadzētu domāt arī pie, par uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu. Vajadzētu likt uzsvaru uz uh, Eh, investīcijām, kas dod augstu pievienoto vērtību. Jo īpaši vajadzētu padomāt par Eiropas uzņēmumu potenciālu un par eh, rūpniecības īstenošanu, par to, ko Eiropa varētu dot šajā jomā. Jūs pieminējāt arī valsts iepirkumu. Arī šeit vajadzētu jo īpaši domāt par zaļo izaugsmi un par jaunu svarīgu tehnoloģiju attīstīšanu. Rakst Jūsu rakstītajās atbildēs es redzēju, ka komisijai vajadzētu domāt par um, ekonomisko pusi, un es gribētu zināt, vai ir noteikts arī kāds laika grafiks um, zinātnes iniciatīvām. Nākamais um, par šo iniciatīvu finansēšanu. Es varu iedomāties, ka uh, varētu izmantot līdzekļus no F6 programmas, bet uh, varbūt jūs varētu pastāstīt vēl, kā tieši šīs iniciatīvas tiks finansētas. Paldies! Un tagad gribētu dot vārdu viceprezidentu kungam, lai sniegtu atbildes uz pirmo jautājumu un komentāru raundu. Liels paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem, saka Šekovičs kungs, es sākšu ar Kariņu kungu uzdotajiem jautājumiem. Īpaši augstu vērtēju to, ka jūs redzat eh, padomas secinājumus arī kā lielu politisku soli Iespējams, ka pirms eh, dažiem gadiem mēs noteikti baudītu vienbalsīgu atbalstu lielākai caurskatāmībai, piemēram, Jāsaka, ka būtu diezgan grūti arī tajā laikā iedomāties e, pilnīgu atklātību attiecībās privātiem gāzes piegāžu līgumiem. Bet tagad, iesaistoties dažādām pusēm, arī Eiropas parlaments ir palīdzējis norādīt uz to, ka caurskatāmība ir eh, ļoti svarīga un mums ir tāds nopietnas politisks rīks, jo mēs vēlamies panākt, lai izmantojot šo caurskatāmību, mēs nodrošinātu vienādus noteikumus visiem. Tātad mums būtu vienāda kvalitatīva informācija Eiropas pusē, kā arī galda otrā pusē, kas ir dominējošās piegādes valstis, īpaši viena piegādes valsts. Tā lai mēs zinātu, ko viņi piedāvā noteiktiem uzņēmumiem, noteiktām valstīm, par ko mēs līdz šim nesam zinājuši, un tad mēs redzam, ka dalībvalstis nonāk tādā sarežģītā situācijā. Mēs redzam, kā atšķiras cenas, mēs redzam, kā atšķirās šie loki noteikumi. Uh, Un tieši tāpēc, manuprāt, caurskatāmība ir ārkārtīgi laba Eiropas atbilde uz šo nelīdzsvaroto situāciju, ar, kuram esam, ar kuru esam saskārušies jau desmit gadiem. Manuprāt, tolerances eh, slieksnis, kā to norādīja uh, Kariņa kungs varētu tikt sasniegts izmantojot divus priekšlikumus, tātad starpvaldību nolīgumi, kurus mēs gribētu pārskatīt un varbūt eh, izmainīt, eh, piemērojot ex ante kontrolas noteikumus esošo ex post kontrolas noteikumu vietā. Un tā ir viena no lietām, viena no argumentācijām, kas varētu mainīt eh, ministru un valdību vadītāju viedokļus jo, ja mēs runājam par starpvaldību nolīgumiem attiecībā uz South Stream, izskatās, ka par šiem līgumiem eh, vienojas, tos ratificē un pēkšņi izrādās, ka tie neatbilst Eiropas likumdošanai. Un tad mums ir dažāda veida problēmas - ekonomiskas, likumdošanas un tam līdzīgi. Tieši tāpēc mums būtu jāizvairās no šādām pagātnes kļūdām. Un ja tiek runāts eh, par šādām uh, vienošanām par šādiem līgumiem, tad ir jāiekļauj mūsu eksperti sarunu komandā, jārunā par līguma tekstu ar komisiju. Mums ir jāvienojas par kopējiem līguma noteikumiem, lai šādi līgumi at, pilnībā atbalstu Eiropas likumdošanai. Tas būtu labi gan Eiropai, gan dalību valstīm, gan visiem uzņēmumiem, kas vēlas balstīt savas uh, darbības e, aspektus uz šiem līgumiem, lai mums būtu pilnīga skaidrība un saprotamība. Ja runājam par privātiem līgumiem, šeit mēs gribētu pētīt, kā varētu paskat, pārskatīt e, gāzes piegāžu drošības direktīvu paskatīties, e, kā mūsu sistēma ir strādājusi pēdējo gadu laikā, nodrošinot, ka tā ir daudz izturīga, izturīgāka, un gribētu arī piedāvāt valstīm un uzņēmumiem iespēju strādāt konfidenciāli, e, nodrošinot arī konfidenciālas e, informācijas aizsargāšanu. Uh, Tas nenozīmē, ka mēs atklātu informāciju, piemēram, par cenām citiem. Mēs jau zinām, kā strādāt ar šādu informāciju, bet iespējams, ka šāda atsauču informācija vai apkopot informācija varētu būt ļoti noderīga. Un varētu tad teikt, jā, mēs jūs zinām, kā jūs piedāvājat šo un to, bet Eiropas atsauksme cena ir tāda. Manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi, un mēs Eiropā varētu noteikti vienoties par uh, daudz spēcīgāku pozīciju, lai mums būtu vienādi noteikumi, vienāda veida informācija pieejama, kas nav pieejama šodien. Manuprāt, tie būtu tie argumenti, kas ļautu attīstīties tālāk, eh, panākt vienošanos. Un mēs varētu arī pārliecināt eh, dalību valstis uzņēmumus kā esam spējuši pārliecināt enerģētikas ministrus padomē un arī valdības pārstājas par šādas, šādu izmaiņu veikšanu. Niks kungs jautāja par cenām. Manuprāt, tas būtu ļoti labs rādītājs, kas parādīs, vai mēs ar šo projektu esam sasnieguši panākumus vai nē. Manuprāt, šis varētu būt ļoti labs atvērts tirgus, ja radītu pietiekoši lielu konkurences spiedienu, un tas ļaut arī samazināt cenas un mums ir noteikti jāstrādā pie infrastruktūras, eh, lai izvairītos no tā saukto enerģijas eh, resursu salu veidošanos, veidošanās Eiropā. Un jāsaka, biju ārkārtīgi priecīgs eh, par reakciju no Eiropas dienvidu valstīm. Tātad mums ir jāpievēršas tam, ko varam kontrolēt. Mums nevajadzētu pievērsties milzīgiem projektiem, uh, vienkāršot situāciju, vienkārši norādot, ka mums tagad būs liels cauruļvats, kas ļaus risināt visas problēmas. Mums būtu jāpievien, jāpievēršas savienojumiem, kontrolē un tam līdzīgi, kas ļaujas mums nodrošināt pietiekoši labus starpsavienojumus, kontrolēt šo situāciju, lai nodrošinātu, ka valstīm ir arī izvēles brīvība, ka tām ir piekļuva citiem energoavotiem. Un, protams, esmu arī ārkārtīgi apmierināts ar, pet, ar sarunām ar Petkovas kundzi, eh, Bulgārijas eh, enerģētikas ministri, kas norādīja uz to, ka Bulgārijai ir noteikti nepieciešams daudz šādu savienojumu. Pēdējo mēnešu notikumi ir šo attīstību apstāp, apst, apstādinājuši. Un es uzskatu, ka zināmā mērā šis projekts noteikti būs iespējams, tātad šie 10%. 12 valsts vēl nav sasniegušas 10% mērķi, bet līdz 2020. gadam visas valstis izņemot Kipru būs izpildīšana 10% mērķi, bet līdz 2020. 2023. gadam Kiprā tiks izbūvēts starpāzijas savienojums, kas būtiski uzlabos situāciju, jo tad Kipra būs simtprocentīgi savienota ar Eiropu un noteikti saņems arī nepieciešamo atbalstu. Tāpēc es uzskatu, ka ja visi mūsu piedāvātie pasākumi tiks eh, ieviesti, tad noteikti šis 10% mērķis tiks izpildīts līdz 20. gadam. Mēs pat varēsim tiekties tālāk uz, eh, teiksim, jauniem mērķiem līdz 2030. gadam. Kas attiec uz klimata sarunām, eh, Kaņets kungs pārstāv komisiju dažādu veidu starptautiskās sarunās. Mēs strādājam cieši kopā, strādājam pie dažādiem jautājumiem. Es, protams, arī iesaistos kā viceprezidents un koordinators. Mēs, protams, strādāsim kopā ar Miguelu Ariskarneti, ar eh, Margarīnī kundzi un ar citiem komisāriem, jo mums pašlaik ir nepieciešama tāda uh, nopietna saruna ar valstīm, kuras mēs vēlamies pārliecināt, lai tās pievienotos mūsu centienos, jo mēs visi zinām, ka COP21 prasa kopīgu lēmumu un ir ļoti grūti šīs sarunas vest, un jāsaka, mēs noteikti vēlamies, lai uh, mums būtu pēc iespējas vairāk atbalstītāju un lai būtu šis šaistošais starptautiskais nolīgums. Aškavičs kungs runāts par energodrošību, par gāzes kopējo iepirkumu un arī ogļu kopējo iepirkumu. Manuprāt, jūsu komitejā arī par to ir runāts. Ir rietumu uzņēmumi, arī valsts, kas uzsaka, ka gāzes tirgus labi darbojas, tas ir likvīds un nav nepieciešami papildus instrumenti. Protams, centrāla un austruma Eiropā situācija atšķirās, kur ir diezgan sarežģītas uh, lietas un nepieciešams arī spēcīgs atbalsts. Komisija pašlaik veids pētījumu. Pavisam drīz tiks prezentēti šī pētījuma rezultāti, un mēs tātad izvērtēsim, kā šādus instrumentus varētu izveidot, lai mēs ievērotu savus eh, PTO saistības, kā mēs varētu izvērtot dažādus instrumentus šajā krīzes laikā, lai mums būtu iespēja uh, labāk vest sarunas tā, lai mēs būtu labākā situācijā, ja nākas atkal saskarties ar krīzi. Vairāki deputāti arī pieminēja suverenitāti saistībā ar klimata mērķiem. Manuprāt, enerģētikas jautājumi ir galītās kompetences ietveros, un tieši tā tie arī jārisina. Jā, protams, ir suverēni lēmumi par energoavotu kopumi, kopumu, bet tajā pašā laikā mums ir lēmumi, par kuriem vienojāmies kopīgi. Tātad mums ir kopēji mērķi, ko esam uzstādījuši klimata pārmaiņu plānā. Un, protams, valstu pozīcija vienmēr ir ņemta vērā un, un tiks cienīta, un arī nākotnē tā notiks. Oktobrē bija vienbalstīgs lēmums, un Polija to atbalstīja, un noteikti mums jāvirzās jās, kopā uz priekšu. Jā, man noteikti ātrāk jāatbild Šakšerkovičs kungs, lai paspētu iekļauties laikā. Jā, runāšu ļoti īsi un koncentrēti. Petersen kungs jautāja par uzlabotu pārvaldību un savienojumiem. Jāsaka, mums ir dažādi rīki, mums ir e, struktūrālajie fondi, mums ir Junkera kunga plāns. Tāpēc, manuprāt, mums ir jāuzlabo pārvaldība, lai nodrošinātu, ka visi trīs cauruļu vadi, resursi un tā tālāk tiektos uz vienu mērķi. Tāpēc mēs strādājam pie infrastruktūras un iekļaujam e, šajā projektā energo jautājums kā prioritāti. Un, manuprāt, uzlabojot pārvaldību, mēs varēsim nodrošināt, ka tiek spērti nepieciešamie soļi arī šajā jomā. Turmaskungam es gribēju pateikties par labajiem vārdiem un arī par idejām nākotnei. Attiecībā uz dažām viņa izteiktajām rekomendācijām man liekas, ka ļoti svarīgi ir tas, kā mēs varēsim izveidot jauno elektrības tirgu. Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem priekšlikumiem nākotnē, jo ja mēs sagatavosim labu plānu šim tirgum, tad daudz jautājumu saistībā ar eh, subsīdijām, ar dažādiem nosacījumiem uz robežām, kapacitāti un tam līdzīgi, manuprāt, tas viss varētu tikt risināts, izmantojot šādu pie, pieju. Siliokatis kunga un Tamburano kunga jautājumi bija saistīti ar energo nabadzību. Jāsaka, ka mēs e, noteikti cieši strādāsim ar Taisens kundzi un ar dalību valstīm, lai izveidotu atbilstošus instrumentus sociālās politikas jomā, lai varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas nav spējīgi samaksāt energo rēķinus. Siliokatis kungam es gribēju teikt, ka. Uh, padomes secinājumos ir eh, stingri norādīts eh, uz eh, valstu suverenitāti attiecībā uz zemes dziļu izpēti. Kapels kundzei par zaļajām politikām jāsaka, mēs noteikti atbalstīsim to, ka šie te zaļo pasākuma vai zaļā virzība Eiropas budžetā patiešām tiek izpildīta un ka visās finanšu programmās šie apsvērumi tiek iekļauti. Paldies! Saka Buzekungs, es piedāvāju slēgt runātāju sarakstu. Es neredzu, ka ir kādi citi priekšlikumi, bet jāsaka, ka mums vēl ir viena minūte ar pusi vienam runātājam. Vam Bremtes kundzei lūdzu vārds tagad. Uh, um, well. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, uh, vicepriekšsēdētāji kungs, mēs, uh, kā politiskā grupa parlamentā, apsveicam enerģētikas savienību. nav būtiski pievērst uzmanību pilnīgi katram pasākumam šajā ceļu kartē. Vajadzētu nodrošināt tādu visaptverošu pieeju, un tāpēc man bija ļoti liels prieks par padomes eh, vienošanos. Protams, mēs zinām, ka bija vajadzīga diplomātija, lai varētu panākt šādu vienošanos, bet eh, tas ir labi. Tas norāda, ka ir mainījusies domāšana. Uh, Un ir labi arī tas, ka enerģētikas savienība ir izveidota un ir pieņemta šāda visaptvaroša pieeja, lai risinātu visus izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies. Mēs tagad varētu ļoti gari spriest par enerģētikas, par enerģijas miksli, par sajaukumu, kas tiks izmantots, bet eh, galvenais būtu vienoties par energoefektivitāti. Uh, un arī jūs to pieminējāt. Jūs runājāt arī par kādu citu būtisku jautājumu, proti par viedajām pilsētām un par vietējiem jautājumiem, par maziem, bet ļoti svarīgiem projektiem. Tātad te ir runa ne tikai par enerģiju, bet arī par digitālo pasauli. Eh, digitālā infrastruktūra ir jāsavieno ar enerģijas infrastruktūru. Šajā sakarībā es gribētu uzdot jums jautājumu, kas eh, sasaistās arī ar kādu citu dosē, kas jau ilgi tiek apspriests parlamentā, proti EFSI. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par investīcijām. Ja mēs domājam par investīcijām Eiropā, tad mēs uzreiz neskaidrs iedomājamies par lieliem projektiem, par lidostām, ceļiem tā tālāk. Arī šeit mums ir vajadzīga cita pieeja. Šeit mēs varētu um, nodrošināt starp savienojumus enerģijas savienībā. Mēs varētu domāt par energoefektivitāti, par atjaunīgiem enerģijas avotiem, par viedajām pilsētām. Uh, Protams, mums būs uh, diskusijas vēl par um, investīciju plānu, bet es gribētu zināt, kā, mm, kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem. Tagad Werneres kundze. Paldies, priekšsādātāji. Vicepriekšsādātāja kungs, es uh, gribētu jūs sirsnīgi apsveikt uh, attiecībā šo pamat stratēģiju un jo īpaši par eh, tempu, ar kādu jūs eh, gatavojāt eh, šo stratēģiju. Man ir īsi divi jautājumi, pavisam konkrēti jautājumi. Mani mazliet izbrīna tas, ka kodolenerģijas jomā tiek minēts tas, ka komisija uh, nāks klajā ar paziņojumu par šiem jautājumiem. Eiratom līgums uh, komisijai uzliek pienākumu regulāri un publiskot programmas par pašreizējo kodolenerģijas stāvokli Eiropas Savienībā. Taču, ņemot vērā noteiktās prioritātes, es uh, domāju, ka nav prātīgi, ka komisija šādu plānu kodola enerģijas finansēšanai uzskata par daļu no enerģijas savienības. Mēs taču gribētu domāt, ka enerģijas savienība iestāsies par vidē draudzīgu un ilgtspējīgu enerģētikas modeli Eiropas Savienībā. Mans jautājums attiecas uz Turmeškungu uzdoto jautājumu, proti par turpmāko elektrības tir tirgu Eiropā. Uh, Šogad eh, Eiropas komisija nāks klajā ar paziņojumu par elektrības tirgu Eiropas Savienībā un drīz nāks klajā arī ar likumdošanas priekšlikumu. Varbūt jūs varētu mums kaut ko konkrētāk pastāstīt uh, par šiem jautājumiem, jo mums ir jādomā arī par iekšējā tirgus stiprināšanu. Liels paldies! Eh, tagad Gīreka kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Energoefektivitāte ir enerģijas savienības centrā. Taču mums trūkst vajadzīgo instrumentu gan šajā nozarē, gan arī valstīs. Mēs redzam, ka arvien vairāk tiek pieņemts dažādu ierobežojumu. Turmeškungs strādāja pie energoefektivitātes jautājumiem, bet es domāju, ka eh, šis uzdevums nav izpildīts līdz galām ir jādomā par to, lai energoefektivitāte tiktu stiprināta, jo tas ir vienīgais rīks, kā var nodrošināt zemu oglekļu ekonomiku. Situācija ir atšķirīga dalībvalstīs attiecībā uz patēriņu, un pašreizējie priekšlikumi nepietiekami stimulē novatoriskumu attiecībā uz energoefektivitāti vai atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Kā jūs eh, ņemsiet vērā to, ka šādu instrumentu nav, un kā jūs veidosiet tālāk eh, emisiju tirdzniecības schēmu? Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito. Quero felicitá-lo. Uh... Zoriņo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jūs apsveikt par šīm debatēm par to, ka Eiropas parlamentā arī tagad diskutē par enerģijas savienību. Mēs redzam, ka cilvēki ir patiešām entuziastiski un tieši tāpēc vajadzētu veicināt šo tematu skatīšanu. Mums ir jānodrošina tīra enerģija un arī jācīnās pret enerģijas nabadzību. Vajadzētu vērsties arī pret enerģijas šķērdēšanu. Man ir divi jautājumi par enerģijas savienību un tās īstenošanu. Pirmām kārtām, eh, atjaunīgajiem enerģijas avotiem tiek piešķirta prioritāte, un tas ir pilnīgi pareizi. Taču tas viss ir jāskata no tirgus perspektīvas. Atjaunīga enerģija ir jābūt konkurētspējīgai tirgū, tie ir jānodrošina konkurētspējīgs finansējums. Ja runa par enerģijas savienības īstenošanu, tad mums ir jāparedz instrumenti, kas mums ļautu veicināt pētniecību un attīstību. Tieši šī iemesla dēļ, ja mēs vēlamies ražot enerģiju no atjaunīgiem avotiem, tad tas ir jānodrošina ar konkurētspējīgu cenu tirgū. Nav nekādas jēgas mm, ienest šādu enerģiju tirgū, ja tā nespēs konkurēt tirgū. Uh, Tas attiecas arī uz to, kas notiek manā valstī. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz slānekļa gāzi ASV un citur pasaulē, mēs redzam, ka slānekļa gāze tiek attīstīta arvien vairāk. Es gatavoju rezolūciju par slānekļa gāzi, par ko tika spriests arī pagājušajā Panamā. Eirolat asamblējā. Šķiet, ka ļoti daudzas valstis pasaulē pievērš uzmanību slānekļa gāzē, ņemot vērā dažādus slēgtos tirzniecības nolīgumus. Kaut gan slānekļa gāze nav prioritārā stratēģija Eiropas Savienībai, ir skaidrs, ka tai būs uh, nozīme mūsu tālākajos tirzniecības nolīgumos. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga stratēģija attiecībā uz šo jautājumu. Paldies, eh, tagad nākamais runātājs Pīperkungs. Paldies. Mm, mans pirmais jautājums vicepriekšādātājiem ir par enerģiko efektivitāti. Jūs runājāt par tirgus ekonomiku, par to, ka tirgum daudz kas ir jānoregulē. E, iepriekšējā direktīvā viss bija skatīts daudz vienkāršāk. Mums ir vajadzīga efektivitāte, mums ir jātaupa. Un e, tad, tad katru gadu katrai dalībvalstī 1% enerģijas būtu jāietaupa. Uh, Kā šo energoefektivitātes direktīvu jūs virzīsiet uz priekšu? Kādi ir jūsu tālākie plāni? Vai jūs arī nākotnē rīkosieties tikpat vienkārši, proti mēs pieprasīsim taup, taupīšanu, vai arī m, mm, tiks samazināts elastīgums? Otrs jautājums attiecas uz kapacitātes tirgiem. Katrā valstī ir eh, savi nodrošinājumi, savas garantijas eh, šiem tirgiem. Kā jūs panāksiet, lai šie atšķirīgie centieni Francijā, Vācijā tiktu integrēti kopējā Eiropas uh, rāmī? Pane předsedo, za slovo a chtěl bych velmi poděkovat panu místopředsedovi, že tak často. Tošinovska kungs. Es gribētu pateikties Ševčeviča kungam par to, ka viņš tik bieži ar mums tiekas. Un par viņa centību piedaloties mūsu komitejas sanāksmēs. Tas patiešām pierāda, ka uh, enerģijas politikai ir ļoti liela nozīme Eiropas nākotnē. Esmu ļoti pateicīgs par to, ka viņš piedalās mūsu sanāksmēs un uh, par to, ka viņš piešķir tik liet, ļoti lielu uzmanību šiem tematiem. Es domāju, ka uh, attiecībā uz kopējā tirgus uh, veidošanu uh, Eh, tas vēl neeksistē. Mēs pie tā strādājam. Un viens no svarīgākajiem jautājumiem šeit ir atbalsts. Atbalsts starp savienojumiem. Šīs aspekts ir ļoti riskants, un to mums vajadzētu ņemt vērā. Ir kāda lieta, kas eh, runā pretī šiem centieniem. Proti, kā mēs eh, izturēsimies attiecībā uz valsts subsīdijām atjaunīgai enerģijai. Bieži vien tās ir ilgtermiņa subsīdijas, un tās ir paredzētas kā ilgtermiņa subsīdijas. Kā jūs rīkosieties šajā jomā? Mēs eh, varam saskarties ar to, ka šie līgumi tiks mainīti ar atpakaļējošu spēku, Tas nozīmē, ka mēs varētu saskarties ar arbitrāžu, ar ļoti ilgiem strīdiem, un tas varētu visu šo koncepciju ļoti iedragāt. Paldies! Un tagad dodu vārdu vicepriekšētātājam atbildēm. Dank, Paldies, priekšsēdētāji! Man ir atvēlēts pavisam īss runāšanas laiks, un tāpēc es tagad neizteikšu nekādus slavinājumus vicepriekšādātājiem. Esmu pārliecināts, ka nākotnē varēšu vēl to darīt. Man ir divi kritiski punkti un viens jautājums, un šie kritiskie punkti. Domāju, ka attiecībā uz enerģijas neatkarību mums daudz spēcīgāk vajadzētu uzsvērt to, ka energoefektivitāte un atjaunīgā enerģija ir eh, šīs neatkarības stratēģijas centrā. Otrām kārtām es gribētu kritizēt to, ka padomas secinājumos vienbalsīguma princips te ļoti skaidri izpaudies, tiek teikts, ka padome turpinās sniegt vadlīnijas. Uzskatu, ka tas ir solis atpakaļ, jo galu galā mēs vēlamies nodrošināt enerģijas savienību, tieši tāpēc mēs nevaram izvēlēties tādu stratēģiju, uh, kas uh, paredz to, ka lēnākais noteiks tempu. Tagad jautājums. Caurdzamība gāzes līkumos, jūs uz to norādījāt. Es gribētu šeit lūgt precizējumu. Kāda veida līgumi būs caurdzamam? Vai te runa par līgumiem starp valstīm, starp valstīm un privātfirmām, vai pilnīgi visi līgumi? Paldies! Paldies! Kumpula Našī kundze. Paldies! Tika daudz runāts par atjaunīgo enerģiju, un es nesen ieskatījos komisijas datos par atjaunīgo enerģiju. Katrai valstī ir noteikti mērķi, un es varu teikt, ka Zviedrijā, Igaunijā un Bulgārijā šie mērķi jau ir izpildīti. Esmu no Somijas. Pašlaik esam sasnieguši 34,5% no 38%, un eh, virs mums ir tikai Zviedrija un Latvija. Piecas no šīm valstīm ir ļoti atkarīgas no bioenerģijas, tātad mēs šeit runājam par saskaņotu politiku. Ševčeviča kungs, varbūt jūs varētu pastāstīt, kas īsti ir šī saskaņotā politika. Mums ir ļoti daudz dažādu mērķu, un ko jūs domājat par ilgspējīgu biomasas izmantošanu? Paldies. Eh, tagad eh, tiešām vārds vicepriekšādātām atbildēm. Paldies, priekšādātāji. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Es gribētu pateikties Van Bremtes kundzei par paustu atbalstu un par uh, teikumu, ko aizņēmos no viņas. Nu, šķiet, ka tagad mēs gribam no ogļu un tērauda savienības pāriet uz saules un vēja savienību. Es arī mēģināju izskaidrot, kādas pamatīgas izmaiņas mēs gribam panākt Eiropas Savienībā. Mums ir arī jānodrošina, lai visa šī pozitīva attīstība un visi jaunie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, tiktu izmantoti pilnībā energoefektivitāte, viedās pilsētas, tie ir ļoti svarīgi komponenti jebkuros turpmākajos priekšlikumies, pie kā mēs strādāsim. Es arī piekrītu, ka mums ir jāatrod veids, kā uh, sazināties ar mazajām pašvaldībām, ar mazajām kopienām, kas vēlētos kaut ko darīt energoefektivitātes jomā, bet kas no tā baidās, jo ir ļoti daudz sarežģījumu jurisprudencē, viņiem trūkst administratīvā atbalsta. Uh, nav finanšu uh, veikt šādus komplicētus projektus. Tieši tāpēc mēs mēģināsim tikties ar EIB, ar uh, Eirābu un ar citām iesaistītajām pusēm, kurām jau ir pieredze šajā jomā, proti kā varētu iesaistīt šādas eh, mazākās eh, formas un varētu panākt, lai tiek īstenoti šādi mazi projekti. Jo īpaši, ja runa par pensiju fondiem vai par bankām, tad ir skaidrs, ka arī tās vēlas investēt. Bet eh, tās vēlas redzēt, kā mēs pielāgosim savus tiesību aktus un kā tiks radīts ietvers, uh, lai nevajadzētu uh, tikt galā ar simtiem no potenciālajiem uh, investoriem. Vajadzētu nodrošināt, lai mazi investori varētu izveidot tādu kopēju tīklu. Tas būs viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Labi ir tas, ka mēs esam jau sākuši mūsu sarunas ar banku nozari. Tagad par uh, Verners kundzes uzdotiem jautājumiem. Protams, runājot par kodolenerģiju, uh, Pašreizējā posmā 16 dalību valstis ražo enerģiju uh, no uh, kodolenergostacijām. Tāpat arī ir 14 uh, valstis, kas ir pateikušas, ka vēlas turpināt izmantot kodolenerģiju. Šeit mums ir ļoti nozīmīgs uzdevums. Ja dalība valstis to ir izlēmušas, tad vajadzētu nodrošināt, lai šāda enerģija tiek ražota pēc iespējas drošāk, lai tiek ievēroti pilnīgi visi vidas standarti. Uh, Un tātad eh, šī nozara ir jāskata tieši no drošības un vides standārtu puses. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai un Eiropas komisijai šeit ir jāuzņemas atbildība, un tieši uz to mēs arī liksim prioritāti komisijā. Gireka kungs, runājot par ETS, ja jūs eh, tiksieties ar uzņēmējiem, tad uh, jūs redzēsiet, ka galvenokārt ir vajadzīga regulēšanas stabilitāte. Uzņēmēji grib zināt, kas nāks, kādi tirgus mehānismi tiks izmantoti un kas tiks ņemts vērā nosakot oglekļa cenu. Pašreizējā sistēma diemžēl nedarbojas, tieši tāpēc mums tā ir jāsakārto, ir jānodrošina, lai tā būtu efektīva. Un tieši to mēs arī liksim priekšā tad, kad mēs gatavosim uh, ETS reformu. Esmu pārliecināts, ka pareiza oglekļa cenas noteikšana nodrošinātu novatoriskumu dažādas jaunas un labas idejas. Šāda pieeja arī būtu visbūtiskākā ETS reformā. Zoriņo kungs uzsvēra to, cik būtiski ir uh, neatpalikt pētniecībā un novatoriskumā. Es viņam pilnībā piekrītu. Uzskatu, ka viena no jomām, kur mēs varētu investēt vairāk un nodrošināt lielāku novatoriskumu, saistās ar to, eh, kur mēs varētu mm, nodrošināt vēl tālāku attīstību, eh, ja mums jau ir labi projekti. Proti ar viediem tīkliem mēs varētu labāk nodrošināt mūsu energopatēriņu, mēs varētu uh, ļaut patērētājiem izvēlēties, kādu enerģiju viņi vēlas lietot un no kā to pirkt. Mums vajadzētu arī nodrošināt, lai enerģija tiek izmantota daudz efektīvāk nekā pašlaik. Es esmu arī teicis, ka varbūt mums nebūs nekādas revolūcijas kā SV, bet mums varbūt būs viedo tīklu revolūcija. Mums ir jāizmanto šīs augstās tehnoloģijas, jo tās ir pievilcīgas, tās uh, ir būtiskas um, jaunajai paaudzei. Mēs varētu pat pārvaldīt enerģiju ar vietāruņu palīdzību. Es jums piekrītu, ka mums vajadzētu atbalstīt pētniecību un novatoriskumu ar visiem spēkiem. Pīperkungs jautāja, kā mēs turpināsim strādāt pie energoefektivitātes. Esam mūsu ceļu kartē jau ieplānojuši, ka mēs uh, pārskatīsim energoefektivitātes direktīvu, pārskatīsim energoefektivitāte ēkās un attiecīgo direktīvu, tāpat arī prezentēsim stratēģiju par eh, sildīšanu un dzesēšanu. Tātad tie ir pavisam konkrēti priekšlikumi, par kuriem mēs drīz spriedīsim un, protams, konsultēsimies arī ar jums. Mums ir jāmācās arī no pagātnes tā, lai mēs būtu daudz efektīvāki attiecībā uz energoefektivitāti, tā lai mēs labāk sasniegtu savus mērķus un uh, lai mēs sasniegtu arī labākus rezultātus nekā agrāk. Attiecībā uz kapacitātes tirgiem, domāju, ka tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko vajadzētu skatīt elektrības uh, tirgus projektēšanā. Piekrītu jums, ka mums vajadzētu labāk pārdomāt, kā panākt uh, mēroga e ekonomiku un kā mēs varētu pašlaik nacionāls dabas jautājumus skatīt reģionālā līmenī. Tātad Baltijas valstis un Ziemeļvalstis jau darbojas pie šiem jautājumiem kopā un mēģina nodrošināt lielāku efektivitāti, un tas arī pierādās. Tošinovska kungs, liels paldies par jūsu komentāriem. Viņš teica, ka uh, es pie jums ierodos bieži, dažkārt uzturos pārāk ilgi, tāpēc mēģināšu atbildēt īsāk, bet es viņam piekrītu, ja runa par kopējo tirgu, tad starp savienojumi šeit ir izšķiroši. Vajadzētu arī atbrīvoties no administratīvām un fiziskām uh, robežām un šķēršļiem, jo tie mums traucē būt konkurētspējīgiem un nodrošināt zemākas cenas. On... Attiecībā uz uh, atpakaļējošu spēku un uh, dažādajiem līgumiem mums vajadzētu paļauties uz uh, valsts subsīdiju vadlīnijām. Tās mēs prezentējām pagājušajā gadā attiecībā uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem, uz vides jomu. Šeit, es domāju, mums vajadzētu pārliecināties, lai mēs eh, darbojamies eh, vienādā konkurētspējas līmenī attiecībā uz dažādiem enerģijas avotiem. Tāpat mums vajadzētu dot savu ieguldījumu uh, Uh, ar savām analīzēm, ko mēs gatavosim ik pēc diviem gadiem. Tātad, kā tiek noteiktas enerģijas cenas Eiropā? Kāpēc mums ir vairumtirdzniecības cena, kas ir ļoti līdzīga ASV cenai, bet uh, galīgā patērētā cena ir daudz augstāka? Tad te parādās dažādi nodokļi, dažādas tīkla nodevas un tā tālāk. Domāju, ka mums ir jāuzlabo caurredzamība, ir jāparedz daudz skaidrāka enerģijas cenu struktūra Eiropā. Uh, Būtikofera kungs uzsvēra to, cik būtiska ir energoefektivitāte un arī to, ka Eiropa padome e, pieņēma lēmumu anonīmi. Tā tas patiešām ir, tā tas vienmēr notiek. Un mums ir vajadzīgs e, atbalsts enerģijas savienībai, tam ir jābūt vienprātīgam atbalstam. Bet, ja runa par e, tiesību aktiem, tad tiks e, izmantoti parastie tiesību akti, tad, tad eh, Eiropas parlaments būs viens no likumdevējiem, un eh, tas arī spēlēs savu uh, eh, likumdevēju lomu. Mm, šeit es citēju secinājumus, tad jānodrošina caurdzmība attiecībā uz visiem līgumiem, kas nodrošina gāzes piegādes no ārējiem piegādātājiem. Tātad te runa par visiem līgumiem, un mēs. Uh, izmantosim arī jaunos eh, tiesību aktu priekšlikumus attiecībā uz eh, gāzes piegādi. Pēdējo jautājumu uzdeva Kampalas Nutrī kundze par biomasu. Uzskatu, ka biomasa ir ļoti svarīgs enerģijas avots. Es zinu, ka gan Somija, gan Zviedrija, gan arī Baltijas valstis ir transformējušas savu enerģijas ainavu. Tās ir uh, samazinājušas savu energo atkarību, izmantojot šādas jaunas tehnoloģijas. Komisāra kungs, energo savienība viennozīmīgi ir viens no ITRE komitejas prioritāriem jautājumiem, un rīt pēcpusdienā trijos eh, mēs turpināsim debatu par šo jautājumu komisāra Migela Ariesa Kaņietis eh, kunga klātbūtnē. Un, uh, gatavosim arī pašu savu ziņojumu par šo jautājumu, par energo tirgus eh, stratēģiju un turpināsim uzstrādīt eh, dialogu ar jums, komisārkungs. Paldies vēlreiz par jūsu klātbūtni un par šo interesanto diskusiju. Kolīgs, ladies and gentlemen, let... Kolēģi, dāmas un kungi, turpināsim darbu. Nu, laika tiešām mūsu rīcībā nav daudz, tā kā nekavēsimies un turpināsim ar piekto darbu kārtības eh, punktu. Satelīta datu izmantošanu komerciāliem nolūkiem. Dāmas un kungi, aicinu jūs uh, ieņemt vietas un ievērot disciplīnu ja nevēlaties atrasties šajās viesmīlīgajās telpās, tad, eh, nu, baidos eh, būt nedaudz varbūt rupšs, bet tomēr palūkšu jūs atstāt eh, šo zāli tiem, kas šeit vairs nevēlas tālāk uzturēties. Atvainojos, ja tas rupti skanēja paskarbi, bet tiešām mums laika nav daudz. Paldies, dāmas un kungi, par disciplīnu, par jūsu taktu izjūtu un paldies, ka tā tiem atvedis. Tātad satelīta datu izmantošana komerciālajiem nolūkiem. Kā es zinu, komisijas priekšlikuma mērķis un nolūks ir veidot kopējo tirgu šajā jomā. Tātad zemes novērošanas satelīta datu um, iz, izmantošanai. Balstoties uz 54. Um, reglamenta punktu, mūsu komiteja šeit darbojas kopā ar uh, tātad uh, Zanskavas pēdniecības komiteju. Nu, šī informācija ārkārtīgi svarīga, būtiska, un uh, ir rekomendācija atsaukt šo priekšlikumu, ja nevar panākt vienošanos sešu mēnešu gaitā starp padomu un parlamentu par šo tiesību aktu. Nu, lemīgā kārtā Timemiņa kungs, pirmais priekšsēdē vietnieks komisijā, 10. martā, tātad komitejas vadītāja konferencē atzīmēja, ka priekšlikums netiks atsaukts, ja parlaments un padomu turpinās aktīvu darbu pie šī dosē. Tā kā mēs viennozīmīgi esam gatavi turpināt šo darbu. Un, un Krēlas kundzēm, attiecīgi, ir mūsu ziņotājs šajā jautājumā. Lūdzu, Krēlas kundze, aicinu jūs stādīt priekšā, prezentēt mums īsi jūsu gatavoto ziņojumu. Nu, nevairāk kā 5 minūtes jūs iecībā, lūdzu. Dankas. Paldies, priekšstādātāji. Nu, te nav tik daudz runa par ziņojumu, kā par darba dokumentu patiesībā. Nu, saprotu, ka daudz kolēģu izvērtējums, ka energosavienība ir svarīgāk par satelītu datiem. Nu, varbūt eh, nozīmē, ka vēl kādu pāris gadu būs jāturpina strādāt pie šī jautājuma, bet esmu tiešām pārliecināta, ka, ka tātad kosmosa telpa mm, ir liels potenciāls mūsu izaugsmē Eiropas Savienībā un ka tā var sekmēt uh, tātad 2020 stratēģijas eh, mērķu sasniegšanu inteliģentai, ilgspējīgai un, eh, un atti, attīstīties spējīgākai eh, ekonomikai. Tātad satelīta dati, dati ir aizvien svarīgāk mūsu pilsoņiem. Un tas, protams, to mēs visi arī apzināmies. Satelītu komunikācijas apbalsta tātad mūsu sakarus, vairums cilvēku to, to zina, pazīst, bet ir citas jomas, kur uh, es vien vairāk iesaistās kosmosa pētniecība, nu, piemēram, lauksāmniecība, pilsētu plānošana, telekomunikācijas, navigācija, tad, tad uh, novērošana. Nu, tie, tie, tie visi ir mūsu kosmosa politikas uh, tā pīlāri. Šī joma ir svarīga Eiropas ekonomiskajā attīstībā. Ir nepieciešams attiecīgais regulatīvais satvers attīstībā šajā jomā. Lai uh, sekmētu sekmīgas politikas izstrādāt kosmosa jomā, komisija jau 13. gadā ir pieņemusi lēmumu izstrādāt uh, saskaņot stabilu tiesisko satveru. Un uh, komisijas pētījuma gaitā izkristalizējās tas, ka, ka jo sevišķi zemes satelīta novērošanas jomā, tātad datu izmantošanā, ko mēs esam nolūkiem, slēpjas liels potenciāls, un te nepieciešams ir koherents tiesiskais satvers lai tas nepaliktu vienu dalību valstu kompetencija, to dalību valstu līmenī nonākt vairs nevar. 14. gada jūnijā komisija pieņēma, attiecīgi, uh, direktīvas projektu, par kuru mēs, attiec, arī ziņojam, gatavojam ziņojumu. ITRA komitejas ziņotājs, NINKO komitejas ziņotājs strādā kopā, kā jūs pieminējāt, priekšsādētāji atbilstoši 45. 5. reglamenta punktam. Tad mēs, mums ir jāstarbojas šajā jautājumā. Un jā, no sākuma mums ir bijusi diezgan cieša sadarbība. Un esam sagatavojuši konstruktīvu ziņojumu projektu. Tas ir šis darba dokuments, kas ir jūsu rīcībā, ko tātad ar Jensu Nilsenu, Inko komitejas pārstāvu kopā ar Iesam attiecīgi izstrādājuši. Nu, un par pašu direktīvas projektu. Direktīvas projekta mērķis ir nodrošināt kopējo tirgu, zemes novērošanas satelītdātu izplatīšanai. Ir runa par piekļuvi un, un izmantošanu tirgu augstišķis pēc datiem. Te nepieciešama kopēja standarta, caurskatāmība, tiesiskā drošība un vienotajā attieksmē attiecībā uz satelīta datiem. Direktīvas projektā noteikts, ka komerciāliem uh, pakalpojums sniedzējiem savienībām jādod iespēja brīvi izmantot eh, zemes izšķirspējas eh, tātad datu eh, izmantošanu, bet ja runa par, par um, um, augstu izšķirspējas datiem, kur, kur var tātad iespēja apskatīt objektus līdz pretstātie 2,5 metri, tur ir nepieciešams strikts regulējums. Ir nepieciešams regulatīvs saturs sat, satelīta datu izmantošanai komerciāliem nolūkiem. Uh, lai sekmētu uh, piekļuvu tirgumu un lai būtu vienāds iespējas visiem arī tirgus dalībniekiem. Jāņem, uh, jāsakmē pusēmē ekonomiska attīstība, ir uh, jādomā par papildus pakalpojumiem, kas var tērēties šai sakarā. Domāju, ka direktīvas projektām ir pietiekamais potenciāls panākt šos mērķus. Direktīva tiešām ir būtisks eh, tāds pienesums kāda aspekta mm, risināšana šajā sektorā. Esam veikuši konsultācijas ar dažādiem partneriem. Analizējot eh, komisijas priekšlikumu, mēs nācām pie secinājuma, ka tomēr te pastāvzinām trūkumu, deficīti, ja mēs runājam par komisijas ietekmes izvērtējumu, nevis tur ņemts vērā. Konsultēties ar uh, Mm, partneriem. Eh, nu, nebija pietiekami daudz šo partneru un izvēlētāju konsultācijām. Tāpat arī netika pietiekami izvērtēta iespējamā ieteikuma, kā, kā arī ieguvumu un izmaksu analīze nav pietiekami strikta, mūsuprāt, šā komisijas ietekmes izvērtējumā. Uh, Tāpat ir svarīgs aspekts, ir kādas eh, problēmas eh, iekšā tirgu direktīvas procesot atrisināt. Un komisijas ietekmes izvērtējumā, izvērtējumā mm, mēs eh, nu, neesam atraduši viennozīmīgu atbildu šo jautājumu, kādas tad problēmas um, varētu gatavoties direktīvas projekts tiešām atrisināt. Tā kā arī šajā jomā ir nepieciešama tāda padziļināta diskusija. Bet vēlamies arī tomēr panākt un sekmēt to, lai šis regulējums nu, atstātu arī pozitīvu um, tādu blakus ietekmi uz citiem sektoriem, piemēram, uz uh, lauksaimniecības satiksmes pārvaldību, uz um, energoresursu izmantošanā tālāk, kā, kā arī uh, šajos sektoros varētu būt varami pozitīva ietekme šīs direktīvas rezultātā. Bet, protams, jāuzmanās, lai šīs tiesību aktu projekts eh, samazinātu administratīvo um, ietekmi un slogu, nekad tās jau ne, to nevairotu. Un arī lietas, kas eh, attiec uz tāju balstu drošību jautājumiem, netiktu ietekmētas. Nu, tādēļ mūsu ziņojumā ir šādas tādas rekomendācijas un pārdomas attiecībā uz to, kā to panākt. Mūsu izvēles punkts ir tāds, ka, nu, šur un tur vajadzētu um, skaidrākas definīcijas noteikti direktīvām lai nebūtu pārlieku plašas un atšķirīgas interpretācijas iespējas. Un šajā direktīvā, lai būtu pietiekami skaidras normas un skaidri noteikumi. Un tāpat ir nepieciešama īpaša pārskata klauzula, tā saucamais review clause, jo tirgus attīstās ārkārtīgi strauji, tehnoloģijas nestāv uz vietas, zinātnieki arī nesēž rokas klēpī salikuši, un tāpēc nepieciešams uh, Uh, paredzēt iespēju direktīvā veikt uh, um, adekvātas izmaiņas tuvākajā laikā. Nu, lūk, laika man nebija daudz, nu, tad īsi mēģināju izteikties, uh, tēma ir ļoti aizraujoša. Bet, protams, um, es nešaubos, ka mums vēl būs laiks kopā ar kolēģiem, kolēģiem, lai par to padiskutētu. Paldies! Paldies, jums pilnīgi taisnība. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu šajā komitejā. Nu, jāiziet cauri visai procedūrai, vēl grozījumi tiks apspriest un tā tālāk, tā kā šī nav noteikti vienīgā un, un, un reize. Bet uh, tagad vārds um, ēnu uh, referentiem. Toši nav skakums, pirmais lūdzu. Paldies um, priekšsēdētājiem. Nu, es piekrītu referents kundzei par to, ka tēma ir svarīga un arī iesākumā paldies viņai par uh, ļoti tādu racionālo un arī kritisko pieeju, kas vērojam visā ziņojumā kopumā. Jā, mums visiem ir um, jāizprot, um, cik svarīga no šīm dažādām satelīta sistēmām, kas atrodas Eiropas rīcībā. Un um, vienlaiks jāsaprot, ka ne jau Eiropas savienība ir vienīgā kopiena, kam ir piekļuvuša šim aprīkojumam, šai, šai tehnikai. Tas ir jāpatur prātā, nu un tādēļ nepieciešams uh, nopietns, eh, strikts regulatīvais satvers, uz sevišķi ņemot vērā drošības apsvērums. Ir jāpiesargās, lai neradītu izkropļojumus tirgu, jo tiešām var eh, gadīties, ja nebūsim pietiekami uzmanīgi. Var gadīties tā, ka augstišķi spējas dati, fotogrāfijas no tālāk var tikt izmantoti eh, ļaunprātīgiem nolūkiem ne tikai godīgai, godprātīgai uzņēmēji darbībai. Bet, protams, ja atkal būsim pārāk strikti savā regulējumā, un nu, tad uzņēmēji vērsīsies kur citur un dabūs šos datus no, no ārpus Eiropas esošiem avotiem. Tā kā jā, jāpiesadā pie definīcijām, ir jāapzinās, par ko ir runa, kas ir likts uz kārts. Mums eh, drošība ir viens no svarīgākajiem apsvērumiem, tātad um, drošības aizsardzības jautājumi. Un eh, turpinot diskutēt par uh, regulas projektu, tas jāpaturprātā. Un tas ir būtisks eh, tiesība akts, jo tas kalpos kā precedents um, citiem līdzīgiem tiesību aktiem, piemēram, arī enerģētikas jomā. Tā kā sakosim uzmanīgi līdzi notikuma attīstībai. Paldies, Kolobans! Dīven Hūtens kundze atvainojas, ja nepareiz izrunāju jūsu vārdu, saku priekšsēdētājs. Cerams, ka jūs saprotat, ka vēršos eh, pie jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Gandrīz pareizi izrunājat manu vārdu. Es saku arī no manas puses, liels paldies eh, ziņotājs kundzei par paveikto darbu. Mums bija tiešām ļoti interesanti sanāksim ar eh, interesētajām pusēm, ar partneriem, daudz ko vērtīt tur uzzinājām. Un paldies jums par šo iniciatīvu arī. Nu, kā pie kura regulējuma, ja sākumā jāstāsta kādu, tad problēma mēģinam atrisināt. Vai tiešām ir nepieciešams šāds tiesību akts? Nu, un šeit uh, um, pacēlās daudz problēmas. Jūs pat pēc sanāksmes reinteresētajiem partneriem atzīmējat, ka jums tagad ir vairāk jautājumu nekā pirms tam. Nu, man ir līdzīga pieredze patiesībā. Uh, Nu, protams, ir daudz neatbildētu jautājumu par šo tiesību aktu, un eh, nu, detalizēti nepieciešams turpināt strādāt pie, pie šī jautājuma. Vai tikai gadījumā mēs neizkropļosim tirgu? Šādu iespēju pieminēja arī iepriekšējais runātājs. Mēs taču nevaram kontrolēt eh, ķīniešu vai amerikāņu satelītus, piemēram. Kas notiks administrīvo slogu? Tāpat arī Mēs um, sākumā tātad nevēlējamies šo tiesību aktu, jo tika atzīmēts, ka būs pārāk liels administratīvais sloks, un tāpēc regulējums šajā jomā nav nepieciešams. Nu, tagad it kā tas ir izstrādāts, bet jāskatās, vai regulējums šajā jomā tiešām ir nepieciešams. Atbilstoši patiesiem priekšlikumu dalību valstīm ir uzlikts saistības um, izveidot nacionālās kompetentās iestādes, dažādas atslīt uzņēmumu skrīningam un autorizēšanai, būs uh, pāri pārējiem atskaitīšanās prasību um, tad būs jāskatās Eiropas komisijai, nu, nu līdz ar to tuvāk jāapstās, vai tiešām tas ir nepieciešams. Bet nu, šī sanāksme partneriem tiešām nebija, nebūtu pieļama. Mm, priekšlikumā ir daudz vērtīgu ierosmi un ideju, tā kā skatīsimies, kā tad ritēs uz priekšu diskusijas par šo jautājumu. Es kā viena referenta labprāt jāsturpināšu piedalīties. Paldies, priekšstādājs saka, tagad uh, ieklausīsimies. Uh, Gan Zalisas eh, kundzes eh, sacītajā, gan Zalisas kundzes pārstāv Eiropas komisiju. Lūdzu, jums vārds. Gonzāles kungs, komisijas vārdā. Priekšstādā nav nekas daudz eh, piebilstams šobrīd. Ieklausījos komentārus, ko paudam cienījumie deputāti. Mēs jūtam, ka ir vēlams turpināt darbu pie šī priekšlikuma. Mēs neuzsveram, ka ietekmes izvērtējums ir eh, perfekts, nevainojums. Mēs atzīstam, ka ir eh, šādi tādi aspekti, pie kuriem būtu jāpiestrādā, bet eh, kopumā, runājot par šo priekšlikumu, manuprāt, komisija joprojām turpina pār, būt pārliecināta, ka tas ir nepieciešams. Turpināsim strādāt ar Eiropas parlamentu, lai precizētu lietas, kas jāprecizē un piestrādātu pie tām jomām, kur tas nepieciešams. Paldies! Uh... Paldies eh, par jūsu komentāru komisijas vārdā. Nu, tagad vēlreiz vārds uh, eh, referents kundzei, Konstance Krēls kundzei. Lūdzu, jums uh, pēdējais vārds uh, šajā pēdējā uh, pirmajā diskusijā par šo dokumentu. Paldies, priekšstādētāji. Komisija arī atzina, ka Rūstīs norādīja, ka viena iespēja bija atsaukt šo priekšlikumu, komisija pieņēma pretēju lēmumu pēc eh, arī eh, sarunām ar eh, parlamentu. Nu, tiešām ir tā, ka 25. mārtā dalība valstis vēlreiz apspriedīsies par šo jautājumu, ir dažādi viedokļi, bet ir tiešām jēdzīgi un noderīgi šajā jomā tomēr runāt par Eiropas regulējumu, gatavot Eiropas tiesību aktu šajā jomā, jo dažādi pakalpojumu sniedzēji, dažādi satelīta datu sniedzēji, viņiem ir nepieciešams kaut kāds kopējs satvers tomēr. Pirmkārt, lai attiecīgi būtu vienlaicīgi konkurētas eh, apstākļi arī ar trešajām valstīm, trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Nu, protams, vajag izveidies no tā, lai tas nevairot birokrātiju. Un tie, kas pauda bāžas, ka tagad visās 28 dalību valstīs būs jāveido dalību attiecīgās atbildīgās iestādes, neatkarīgi no tā, vai šiem valstīm ir savs atlīti debesīs vai nav, nu, kolēģi varēs nominēt, nu, protams, tā domāts nav. Šāds iestādes būs jāveido tikai tajās valstīs, kurām debesīs ir savi satelīti, kas ir izmantojuši šādus satelītus vai iepērk šādus satelītus. Tikai šajās valstīs šāds iestādes būs jāveido, kas ir loģiski, manuprāt. Ja, nu, bet vēlreiz skaidri uzsvērt, ka ja, regulējumā varbūt tas tiešām vairāk jāizceļ. Nu, nav līdz ar to ir nepieciešama šāda tāda uzlabojuma. Nu, tas jau būs mūsu kopējais darbs turpmāko nedēļu gaitā, par ko es principā priecājos un paldies jums visiem par komentāriem. Nu, ceru, ka kopējiem spēkiem varam sagatavot labu ziņojumu no parlamenta puses. Paldies! Liels paldies! Liels paldies! That Uh, the deadline. Tā tad nobeigumā gribēju teikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš. Tā tad 15. un 16. jūnijā šajā gadā, tā tad mēs strādāsim pie ziņojuma projekta gala versijas. Jā, 15. un 16. jūnijas tātad notiks konsultācijas un grozījumu iesniegšanas termiņš iespējams 17. jūnijas. Tātad iespējams divas, trīs dienas pēc mūsu sanāksmes varētu būt tātad eh, grozījumu iesniegšanas termiņš. Tāpēc ir ļoti svarīgi turpināt runāt par šo jautājumu, turpināt organizēt sanāksmes ar ēnu referentiem Protams, jāatvēl arī laiks diskusijām par šo jautājumu, kas ir ļoti svarīgs. Un arī zinām, ka tas ir ļoti svarīgs, ja runājam par digitālo darba plānu un arī, protams, saistībā ar viedajiem tīkliem, enerģētikas savienību un tam līdzīgi. Nu, kā jau jūs to referents kundze norādījāt. Tātad paldies, kolēģi, arī par diskusiju. Tagad pārējām pie nākošās tēmas zaļās izaugsmas iespējas mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tātad sastais jautājums darba kārtībā. Mūsu referents gan ieradīsies tikai pēc dažām minūtēm, debakera kungs, tāpēc mums būs viņš jāpagaida. 3-5 minūtes. Nu, 5 minūtes. Tātad ļoti svarīgs jautājums - zaļās izaugsmas iespējas MVU. Tātad īsts pārtraukums. Okay, it's very, very. Ir kolīgs, ladies and... Kolēģi, dāmas un kungi, mūsu kolēģis Filips de Bakar kungs ir daudz ātrāks nekā gaidījām, jo mums likās, vai, ka būs jāgaida piecas vai sešas minūtes, bet viņš ieradās pēc divām minūtēm. Tā tad runāsim par zaļo izaugsmi un iespējām eh, MVU. Kopumā jāsaka, ka ir saņemti 183 grozījumi, kas ir pirmais šāds ziņojums, eh, kas ir saistīts ar zaļo nākotni un MBU. Cik man zināms, ir sagatavoti arī kompromisa grozījumi, eh, ko jūs sagatavojat kopā ar ēnu referentiem. Un mums būtu ārkārtīgi interesanti par to uzzināt. Tātad šī komitejā mēs gribējām uzzināt, kā lietas ir pavirzījušās uz priekšu, jo šī nav pirmā reize, kad par to runājam, tīpaši saistībā, protams, ar kompromisa grozījumiem. Tātad, Debakar kungs, vai jūs varētu pastāstīt par grozījumiem un iespējamiem kompromisa grozījumiem? Lūdzu. Liels paldies, kolēģi, priekšsēdētāji! ar lielu prieku gribētu pastāstīt jums par sasniegto progresu. Ne tikai strādājot kopā ar kolēģiem, kas iesniedza grozījumus par manu ziņojumu projektu, par ko jau stāstīju komitejai, bet arī saistībā ar informāciju, ko saņēmu no citiem kolēģiem. Jums jau bija sanāksme ar kolēģiem, mēģinot panākt vienošanos par kompromisa grozījumiem. Mēs virzamies pareizā virzienā saņēma vairāk kā 180 grozījumus, un jāsaka, ka daudzi uzlaboja ziņojumu tekstu. Un uzskat, ka tie noteikti var radīt kādu papildu vērtību. Esam gandrīz visus ņēmuši vērā un mēģinājuši sagatavot kompromisa grozījumus. Pagājušajā ceturtdienā mums bija ļoti konstruktīva ēnu referentu sanāksme, un ceru, ka tuvāko dienu laikā mēs vienosimies par gala kompromisa risinājumu un ceru, ka mēs panāksim labu kompromisu. Pavisam īsi par dažiem galvenajiem punktiem saistībā ar grozījumiem un arī piedāvāšu dažas idejas par kompromisa risinājumiem. Pirmkārt, biju ļoti apmierināts redzot, ka vairums deputātu atbalstīja manu viedokli par ziņojumu projektu un arī atbalstīja ziņojumu projekta struktūru. Tātad mums e, bija iespēja debatēt par dažiem atlikušiem punktiem, mēģinot saglabāt ziņojuma struktūru gan skaidrības, gan ziņojuma ietekmes dēļ. Esam izvēlējušies pievērsties dažādiem jautājumiem, problēmām, ar ko saskarās MVU, e īpaši skatot, ko varētu darīt zaļās ekonomikas ietvaros. Tātad šis ziņojums man ir veids, kā risināt vai atrisināt šos trūkumus un problēmas, ar ko saskarās MBU, strādājot zaļās izaugsmes ietvaros. Šeit jāpiemina piekļuve vai pieeja finanšu avotiem, Ar šo problēmu saskarās daudzi uzņēmumi, ne tikai zaļās izaugsmes jomā. Tātad mēs mēģinājām koncentrēties uz finansējuma pusi, ko varētu darīt šajā nozarē, veidojot jaunus biznesa modeļus, ko varētu finanšu institūcijas darīt, e, kā varētu iesaistīties visā uzņēmuma dzīves ciklā, nevis tikai pašā sākumā, bet iesaistot arī, iesaistoties arī tālāk mēģinājām arī runāt par plašāku finansējumu iespējām. Trešais jautājums, kam pievērsāmies, ir saistīts ar iepriekš minēto, bet ir varbūt plašāks jautājums. Tātad lieta, kas izkrals, izkristalizējās runājot ne tikai ar kolēģiem, bet arī citām interesētajām pusēm. Tātad, kā notiek informācijas pārvaldība, zi, zināšana nodošana, informatīvās kampaņas, konsultācija, pakalpojumi no dažāda veida organizācijām. Tātad visi šie jautājumi ļoti skaidri izkristalizējās, kad sākām par tiem runāt. Pēdējais jautājums tātad viss, kas ir saistīts ar zaļo ekonomiku un ekonomikas attīstību. Zinu, komisija ir sagatavojusi vairākus ekonomikas attīstības projektus, piedāvājumus, un uh, komisārs Timermans arī uh, norādīja, ka nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem par cirkulāro ekonomiku un tā tālāk, un es ceru, ka arī e, šis te darbs būs ļoti nozīmīgs mūsu komisijas nākotnes diskusijās. Tātad tas bija ļoti noderīgi, lai saprastu jaunās tehnoloģijas, e, jauno tehnoloģiju atbalstu, varbūt valsts atbalsta schēmas. Protams, jāpiemina arī administratīvā sloga mazināšana. Un diskusijās bija skaidri redzams, ka visas šīs lietas ir jāatrisina. Uh, Tātad kopumā jāsaka, grozījumi bija patiešām noderīgi, tie padarīja ziņojumu tekstu labāku, tīpaši pievēršoties zaļai izaugsmei uh, un MVU. Protams, mēs varēsim arī sagatavot ļoti ambiciozu, skaidru un struktūrāli veiksmīgu ziņojumu, kas koncentrēsies ne tikai uz Eiropas izstādēm, bet arī uz citām interesētajām pusēm. Uh, tirgu. Paldies par jūsu sadarbību un ceru tuvākajās dienās pabeigt darbu pie šī ziņojuma. Paldies. Tagad vārds eh, ēnu referentiem Rubikungs lūdzu. Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties referentam Debakera kungam, jo sarunu atmosfēra ir bijusi ļoti konstruktīva. Es eh, domāju, ka parlamentam tas ir pats būtiskākais, lai panāktu labus rezultātus. Ziņojumā tiek eh, runāts par izaugsmas iespējām um, maziem uzņēmumiem un par šādu iespēju veicināšanu ilgspējīgā termiņā. Attiecībā uz izaugsmi tiek domāts par to, kādus stimulus mēs šeit varētu paredzēt. Mēs vēlētos galvenokārt strādāt tieši pie stimuliem, jo mēs uzskatām, ka stimuli ir daudz lielāka motivācija nekā sodi, Ar sodiem izaugsmi nevar veicināt, drīzāk to var pazemināt un novest pie bezdarba. Tieši tāpēc mums ir ļoti būtiski, lai MVU uh, eh, tiktu nodrošināta pareizā, pareizā attieksme, pareizais atbalsts. Vajadzētu paredzēt, lai Eiropas Savienības tiesību akti tiktu pārbaudīti, vai tie pārāk slikti neietekmē MVU. Uh, Vajadzētu arī paskatīties, vai izaugsme šajā jomā, jo īpaši, ja runa par starptautisko eksportu, vai e, šī izaugsme varētu novest pie lielāka riska kapitāla uzņēmumos. Ja tiek nodrošināts lielāks eksports, tad e, risks arī paaugstinās, un tieši tāpēc uzņēmumos ir jāveido šis riska kapitāls, lai uh, pēc tam varētu paredzēt finansējumu eksportam un lai varētu veicināt izaugsmi. Uzskatu, ka tas ir pats galvenais jēdziens. Esam saņēmuši ļoti daudz labu grozījumu. Esmu pat pārsteigts par to, cik šeit ir daudz labu un pozitīvu priekšlikumu. Uh, Domāju, ka attiecībā uz tiem nedaudzajiem grozījumiem, kur mums vēl nav īstas skaidrības, mēs varēsim panākt labu kompromisu sadarbojoties ar referentu. Paldies! Kafaltkungs no sociāldemokrātiem. Paldies! Es arī gribēju pateikties referentam par lielisko ziņojumu un arī konstruktīvo darbu, eh, strādājot pie daudzajiem grozījumiem. Mēģinot uh, parādīt MVU potenciāli, tīpaši saistībā ar zaļo ekonomiku. Tur ļoti daudz, kas ir darāms, ir tīpaši runāt par informāciju, atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Protams, daudzas lietas ziņojumā no sākuma pievērsās tieši finansējuma jautājumiem, kapitāla piekļuvis jautājumiem. Un tagad procesā mēs redzam, ka tiek iekļauts viss zaļais sektors, visa šī nozare, uh, un, manuprāt, noteikti grozījumi un kompromiss, pie kā kopā strādājam, uzlabo šo ziņojumu, jo ir runa ne tikai par satver eh, nosacījumiem, bet arī par to, kā uzlabot šīs zaļās ekonomikas attīstības. Ir vēl dažas lietas attikušas, eh, ko ceru atrisināsim. Piemēram, man ļoti svarīgi ir, ka, ja sabiedrības interesēs ir atbalstīt varbūt nepietiekoši izveidots attīstītas tehnoloģijas, tam ir nepieciešams laiks. Mēs runājam par kādu konkrētu jautājumu, es ceru, ka mēs spēsim arī vienoties un rast kompromisu. Bet es negribu aizskavēt jūs pārāk ilgi, jo, manuprāt, mums būs ļoti labs ziņojums. Es tikai gribēju pateikties eh, referentam un ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Es zinu, ka bija diezgan grūti, jo daži no mums šeit pagājušajā nedēļā nebija bet nu, mēs, mēs, mēs tomēr eh, spējām panākt progresu. Paldies! Tātad zaļās izaugsmas iespējas MBO ir ļoti svarīgs jautājums, saka Buzekungs. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. No komisijas? Eiropas komisijas pārstāvi. referents. Kolēģi Debakar. Došu jums vārdu noslēguma vārdiem pēc ēnu referentu teiktā. manuprāt, jāsaka, ziņojums nemaz nav pretrunīgs un ir patiešām ļoti labs, un izskatās, ka visi noteikti atbalstīs, it īpaši ņemot vērā, ka kompromisa grozījumi ir panākti, bet, nu, tāpa nopietnam runājot, e, jāsaka, vēl varbūt pavisam daži jautājumi nav atrisināti, bet mēs esam ļoti tuvu risinājumam, piemēram, par finansējumu. Varbūt mums būtu vairāk jāpievēršas e, jautājumam, kā to varētu inkorporēt, iekļaut zaļajā ekonomikā daudz lielākā mērā nekā iepriekš. E, vēl viens neatrisināts jautājums bija par tās augtajām vēl nepietiekoši attīstītajām tehnoloģijām. Nu, tur, protams, debats būs, bet noteikti ļoti īsas. Uh, jo beigu beigās mēs jau vēlamies panākt vienu lietu, lai, piemēram, arī eh, valsts iepirkumos eh, tiktu dota iespēja jaunajām tehnoloģijām, eh, nevis dot valstīm iespēju, lai šādas tehnoloģijas tiktu pārlieku subsidētas, un tad ir atkal tautības, taupības pasākumi, un tirgi sabrūk un tam līdzīgi. Manuprāt, mēs visi vēlamies panākt vienu un to pašu, mums tikai jāatrod pareizais formulējums. Uh, Un noteikti tuvāko stundu vai dienu laikā es izsūtīšu jaunu kompromisa tekstu, tekstu. Un noteikti jūs tur redzēsiet, ka tie divi, trīs pretrunīgie jautājumi, kas vēl netika atrisināti, tiks atrisināti vai arī būs jauns priekšlikums no manas puses. Un noteikti deputāta vairākums arī komisijā un, un plenārsēdē noteikti būs gatavi atbalstīt, jo mēs visi zinām, ka MVU ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai atjaunot izaugsmu Eiropā. Paldies, saka Buzek kungs. Turpināt to, ko jūs nu pat īsumā teicāt, es gribēju teikt, ka šāds atbalsts MVU kopumā un runājot par noteiktām darbībām noteikti apvieno Eiropas parlamentu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu pilsoņiem, lai radītu jaunas darba vietas. Ļoti svarīgi tas ir. Un šeit ir jāpiemina arī pieeja zaļā izaugsme, tā ir ļoti interesanta pieeja. Balsojums par ziņojumu projektu notiks 14. aprīlī. Mūsu nākošajā komitejas sēdē rīt gribēju jums atgādināt, tātad koordinātors sanāksim deviņos, un komitejas sanāksme desmitos. Sāksim ar balsošanu. Tātad desmitos balsošana. Neaizmirstiet kartiņas. Liels paldies un tiekamies rīt!